Verehrte Kolleginnen un Kollegen, ich möchte. Godātie kolēģi, es gribētu atsāk, atklāt mūsu sēdi un uzklausīšanu. Sirsnīgi sveicu jūs visus šeit, jo īpaši sveicu veselības komisāra amata kandidātu, doktoru Tonio Borgu. Un pavisam īsi norādīšu uz procedūru, lai visi būtu informēti kā noritēs šodienas uzklausīšana. Mums ir laiks trīs stundas. Vispirms eh, doktors Borgs izteiksies, viņam būs desmit minūtes ievadrunai, pēc tam būs 155 minūtes laika jautājumiem, un šī daļa tiks sadalīta sekojoši. Būs uh, desmit uh, garākas, garāki un 16 īsi jautājumi no viduskomitejas deputātiem un pa starpu IMKO komiteja, kas arī iesaistīt šajā uzklausīšanā, uzdos uh, septiņus garus un trīs īsus jautājumus un būs trīs minējušu paziņojums no Malkona Hārbora kunga, kas ir komitejas priekšsēdētājs. Sveicu viņu arī šeit mūsu vidū. Un trešā iesaistītā komiteja ir lauksaimniecības komiteja, un tās locekļi uzdos piecus jautājumus, un tās būs 15 minūtes. Garie jautājumi būs um, tā kā pingpongs, uh, viens, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji, un pēc tam 45 sekundes uh, jautājumu uzdevējs varēs uzdot papildu jautājumu, ja vēlas un pēc tam būs viena minūte laika kandidātam atbildēt. Iesie jūtā, jautājumi ir 3 minūtes 50 eh, eh, sekundes jautājumam un 2 minūtes atbildēji. Un mans uzdevums un uh, Malcolm Hārbora uzdevums šodien ir pieklājības pasaules dienā, kas šodien ir rīkoties pieklājīgi, nodrošināt, ka viss notiek pieklājīgi, eh, kārtīgi, un par to mums būs šodien jārūpējas, lai būtu taisnīga uzklausīšana un taisnīga procedūra. Mums eh, vides komitejā un visiem citiem arī tā ir bijusi tāda pēkšņa pārmaiņa, un gribētu piebilst vēl, ka šī komisāra nomaiņa būtu jāskata atsevišķi. Mums tagad ir šodien iespēja uzdot kritiskus jautājumus un cerams saņemt arī izsmeļošas atbildes. Un tad, tagad varam sākt. Gribētu dot vārdu Maltas ārlietu ministram, doktoram Antonio Borgam, uz desmit minūtēm. Jums ir uh, iespēja sniegt savu ievadrunu. Un gribētu lūgt visus vēlreiz. Visiem vēlreiz lūgt. Nepavēlti uzsvēr, ka šodien ir pieklājības diena, un uh, gribētu visus lūgt izturēties pieklājīgi, apsēsties uh, pie galda atrast sev kādu vietu, lai zālē iestātos mierīga atmosfēra, lai Borga kungs varētu sākt teikt savu ievadrunu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman, for your courteous remarks. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu ļoti lepnajiem vārdiem. Godātie deputāti, man tiešām ir ārkārtīgi liels gods būt šeit šodien šajā ēkā, šajā Eiropas parlamentā, lai piedalītos viedokļu apmaiņā ar Eiropas parlamenta deputātiem komisāra kandidāta lomā. E, man tiek piedāvāta komisāra kandidāta amats veselības un patērētāju politikas jomā. Šis te portfels varētu tikt saukts kā portfels Eiropa praksē, vai es gribētu to saukt arī par tautas portfeli, jo šim komisāram ir jānodarbojas ar ikdienas jautājumiem, kas attiecas uz patērētājiem un pacientiem. Es esmu strādājis parlamentā 20 gadus kā deputāts, esmu bijis arī Maltas valdības pārstāvis 14 gadus, man ir, man atbildībā bijušas vairākas ministrijas, ieskaitot arī Eiropas lietu ministriju. Ja man iecels komisāram, tā tad es darīšu visu, ko spēju, lai izmantot šo savu pieredzi, uh, tā, lai tā nāktu par labu Eiropas pilsoņiem. Es šeit apsolu veidot attiecības ar jums tādā veidā, lai tās būtu pilnas ar sadarbības gaisot. Ne tikai tādēļ, ka parlamentam ir ļoti liela, liela loma tiesību aktu pieņemšanā, bet arī tādēļ, ka es uzskatu, ka tā ir vispareizākā pieeja. Es darīšu visu, lai šis sadarbības kanāls būtu atvērts, lai tajā nerastos šķēršļi, darīšu visu, lai būtu godīgs un atklāts. Es nesolīšu jums neiespējamo, bet solu strādāt tā, lai varētu sasniegt maksimālo tajos jautājumos, kuros mēs varam kaut ko sasniegt. Es būšu neatkarīgs un objektīvs savā darbībā, un pats galvenais, es būšu Eiropietis. Esmu veltījis lielāko daļu savas politiskās darbības pēdējo 30 gadu laikā tam, lai Malta iestātos Eiropas Savienībā. Kādēļ? Tādēļ, ka es ticu Eiropas mērķiem un aizstāvu tos. Man ir liels gods, ka esmu saņēmis atbalstu no abām politiskajām partijām, kas ir pārstāvēts Maltas parlamentā. Un man šeit ir jāsaka, ka pēc Maltas tradīcijām tas jau vien ir ļoti liels sasniegums. Es centīšos šī mandāta laikā piedāvāt pacientiem un patērētājiem programmu, kas sastāv no trim C angliski. Es piedāvāšu kontinuitāti, tātad continuity, mēģināšu atgūt uzticību, confidence, un eh, piedāvāju arī pilnu iesaisti vai commitment tajā, lai sasniegtu visus tos pienākumus un mērķus, kas man ir priekšā. Es pilnībā pārņemu komisijas solījumus, ko tā uzņēmās mandāta sākumā. Galvenās iniciatīvas par alternatīvo strīdu izšķiršanu, par izšķiršanu tiesas saistē, par pārrobežu veselības aprūpi, aprūpi, par klinisko izpētu un medicīniskām ierīcēm. Šie jautājumi jau atrodas koplēmumā, un mums ir jāskatās, lai tie tiktu arī atrisināti vajadzīgajā veidā. Uh, Galvenais, kas mums ir jāatgūst, ir sabiedrības uzticēšanās dažādos jautājumos. Nu, piemēram, tajā, kā patērētāja politika var veidot uzticību iekšējā tirgu, vai arī uh, uzticības veicināšanu tai zinātniskajai bāzē, nu, ko mēs izmantojam lēmumu pieņemšanā. Ko tas viss nozīmē dažādajās politikas jomās, kas man tiks uzticēts? Veselības jomā man pirmā prioritāte būs ļoti ātri jau piedāvāt ambiciozu priekšlikumu tabaks izstrādājumu izstrādājumu jomā. Smēķēšana ir pirmais iemesls pāragru nāvi iestāšanai Eiropas Savienībā. 95% visu smēķētāju sāk smēķēt agrāk nekā 25 gadu vecumā, un 70% no viņiem sākuši smēķēt pirms 18 gadu vecuma. Es pats sāku smēķēt 16 gadu vecumā. Es piedāvāšu ļoti ambiciozu priekšlikumu, kā pārskatīt tabaks izstrādājumu direktīvu. Tas būs priekšlikums, kas palīdzēs veidot labu funkcionējušu iekšējo tirgu un tāpat laikā arī augsta līmeņa veselības aizsardzību. Tas būs priekšlikums, kurš saskanēs ar Eiropas pilsoņu gaidām. Mūsu rokās ir visi ieroči, lai to izveidot. Ceru, ka var rēķināties ar jūsu atbalstu šajā uzdevumā. Otra prioritāte būs uzlabot pacientu situāciju Eiropas Savienībā, palīdzot dalību valstīm. Uh, adaptēties tiem izaicinājumiem, ar kurām tās saskars. Aizvien izplatās hroniskās slimības, notiek novecošana un tanīpat laikā ir ļoti lieli budžeta taupījumi visās valstīs. Pamattiesību harta garantē ikvienam pilsonim piekļu veselības aprūpē, un tas arī praksē jānodrošina. Atbalstīšu dalību valstis efektivitātes palielināšanā veselības aprūpē, izmantojot visus esošos instrumentus. Es pilnībā respektēju to, ka dalību valstīm ir primāra kompetence parlaments šajās jautājumos. Taču tāpat laikā esmu pārliecināts, ka mēs daudz ko iegūsim, ja mācīsimies cits no cita, strādāsim kopā un apvienosim resursus. Veselība ir ļoti laba investīcija, tās nav tikai izmaksas vien, taču es uzskatu, ka veselība ir arī liela, liela pašvērtība un nevis kaut kāds tikai papildus labums, kas jāņem vērā, izmant, runāt par citiem jautājumiem. Priekšēdātāja kungs, un tagad es grib, īsi gribētu pāriet uz savu dzimto valodu. Tā ir viena vienīgā semītu valodu grupas valoda, kas ir oficiālā valoda šeit Eiropas Savienībā. Ja runājam par patērētāju politiku, tad es gribētu viest jūsos pārliecību un garantēt, ka ja jūs apstiprināsiet man komisāra amatā, es arī turpmāk būšu patērētāju aizstāvis, tāds, kurš aizstāv viņu intereses. mani vadošie pamatprincipi būtu nodrošināt to, lai tiesību ietvars tiktu īstenots tā, lai patērētāja tiesības kļūtu par realitāti visā iekšējā tirgu un tā, lai patērētāja intereses atspogļotos visās Eiropas Savienības politikās. Vienotais tirgus jāveido tā, lai tas dotu labumu visiem patērētājiem. Mums ir jāstiprina patērētāju uzticība iekšējiem tirgumam Tas ir viens no pamata elementiem, kas palīdzēs Eiropas Savienībai atgūties no krīzes. Viena no lielākajām patērētāju bažām ir drošība. Nākamā gada sākumā es kopā ar komisijas viceprezidentu Tajāni iesniegšu uh, priekšlikumu pakotni par produktu drošību un tirgus uzraudzību. Tas palīdzēs vienkāršot patreiz spēkā esošos noteikumus, uzlabos tirgus uzlaudzi, uzraudzību un uh, tiesību aktu ieviešanu. Pakotne būs pierādījums tai vienkāršai patiesībai, ka drošību nedrīkst panākt kon uz konkurētspējas rēķina. Gluži otrādi, drošība ir investīcija mūsu konkurētspējas veicināšanā. Eiropas Savienībai ir jāpaliek par globālo līderi pārtiks produktu un dažādu pakalpojumu drošības jomā. Nākamā svarīgā tiesību e, akta iniciatīva, ko es gatavojos iesniegt nākamā gada sākumā kopā ar komisāru Barņē, ir iniciatīva attiecībā uz banku kontiem. Tās mērķis ir piedāvāt patērētājiem pilnu informāciju caurskatāmā veidā, tā, lai patērētāji varētu izvēlēties, kur viņi atvērs bankas kontu un pāriet no vienas bankas uz otru. Godātie kolēģi, tagad es pāriešu uz angļu valodu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, runājot par pārtiks produktiem, Eiropas Savienība šajā jomā ir ļoti daudz ko sasniegusi. Varam lepoties ar to, ka mums ir viens no augstākajiem aizsardzības līmeņiem pārtiks produktiem pasaulē. Šī aizsardzība pamatojas uz ļoti augstiem zinātnes principiem. Zinātne vienmēr būs mans, mana vaduguns, tad, kad jāpieņem grūti lēmumi. Uzmanību jāpievērš tam, kā esošie noteikumi tiek īstenoti, jo vienmēr to var darīt labāk nekā to darām šobrīd. Ar lielu prieku piedāvāšu jaunu priekšlikumu pakotni jautājumos par augu veselību, dzīvnieku veselību, par sēklām, par pārtiks un barības izdevumiem laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Tāpat arī priekšlikumu par kontrolēm. Uh, Eh, šie priekšlikumi vienkāršošos esošos noteikumus un eh, racionalizēs to ieviešanu. Bez tam ir jāpaveic darbs arī klonēšanas jautājumā. Mans mērķis ir piedāvāt eh, tiesisku priekšlikumu jautājumā par jauniem pārtiks produktiem nākamgada sākumā. Tālāk par dzīvnieku labturību. Tā ir ļoti svarīga Eiropas vērtība, ko es pilnībā atbalstu. Pat līgumos ir teikts, ka dzīvnieki ir jūtīgas būtnes. Es gribu būtiski uzlabot situāciju, kādā dzīvo dzīvnieki šobrīd. To darīšu labāk ieviešot un stingrāk kontrolējot patreizējos tiesību aktus. Da, uh, pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm patiešām reizēm vainagojas panākumiem. Tā mēs redzējām atgadījumā ar dējēvistām. Šo pašu pieeju es izmantošu arī attiecībā uz sivēnu māšu būru aizliekšanu. Uh, Ja man iecels šajā amatā, tad es izmantošu Eiropas komisijas pilnvaras, lai panāktu to, lai pilnībā tiek ievēroti tiesību akti, kas ir spēkā par dzīvnieku transportēšanu par citiem jautājumiem. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, noslēgumā gribētu teikt, ka ekonomiskās krīzes apstākļos ir tendence samazināt izmaksas visos izdevuma posteņos. Man personiski šķiet, ka ļoti svarīgs faktors ir nodrošināt to, ka budžeta samazināšanas gadījumos budžets tiek samazināts inteliģentā veidā, apzinoties to, ka mums ir jāaizsargā sabiedrības vājākiem, vieglāk ievainojamie cilvēki. Eiropa nedrīkst novērst acis no sociālā komposta. Veselība un patērētāja politika ir tās jomas, kur rīcība Eiropas Savienības līmenī var sniegt ļoti skaidrus un taustāmus labumus patērētājiem un pacientiem. Ja es izpelnīšos jūsu uzticību, tad es varu jums solīt, ka es kalpošu ar visu savu enerģiju un ar visām savām spējām, uh, Uh, un mēģināšu sadarboties ar Eiropas parlamentu maksimāli po, uh, optimālā veidā, lai ieviestu tās politikas, kas padarīs Eiropu labāku. Paldies! Liels paldies, Borga kungs! Un tagad ķersimies pie jautājumiem. Vispirms koordinātori. Īsam jautājumam vārds Pieteram Līzem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, komisāra amata kandidāta kungs, par jūsu ievadvārdiem. Es gribu uzdot jautājumu detalizētāk par tabaks produktu direktīvu. Priekšlikumu vairāk kārt komisijā atlika, Un daži domā pretēji jūsu pieteikumam, ka, nu, šī direktīva varētu, nu, burtiski tāda tā kā uh, jau uh, neaktuāla. Uh, bet jūs uh, sakāt, ka jūs to ātri iesniegsiet, vai jums ir arī kaut kāda termiņa plānā, mm. vai ir arī kādas prioritātes, kādas jūs personīgi uh, domājat, kādas būtu nepieciešams un uh, kā jūs mēģināsiet panākt, lai vairs nav nekādas kavēšanās šajā procedūrā. Paldies, tagad Borga kungam divas minūtes atbildē. I believe. Es uzskatu, ka tabakas direktīva nav neaktuāla, tā ir uh, dzīva, tā nav beigta. Manā politiskajā karjerā es uh, reti solu lietas Solu tikai to, ko varu izdarīt. Jo es zinu, ka dot solījumi vienmēr atgriežas kā bumerangs, bet es varu apsolīt sekojošo. Ja man iecels komisāra amatā, mana pirmā rīcība būs uh, nosūtīt tabaks direktīvu konsultācijām un panākt to, ka janvārī priekšlikums tiek pieņemts es neizgudroju šos uh, datumus, es pārbaudīju laika grafiku un faktus, un uh, man uh, savu atbalstu apsolīja arī Barozo kungs. Tātad es jums uh, solu kaut ko, ko var izdarīt, un ir svarīgi, lai, ja tas notiks, un es esmu pārliecināts, ka tas notiks, uh, lai jūs man palīdzētu. Um, Uh, un uh, palīdzētu uh, pieņemt šo direktīvu šī mandāta um, laikā. Protams, ka šo direktīvu vēl um, uz to attiecas konfidencialitāte, jo tā vēl nav pieņemta. Bet es varu jums izteikt vispārīgi savus uh, pārdomas par to, kam tur vajadzētu būt. Pirmkārt, es uzskatu, ka tabakas produktiem vajadzētu izskatīties kā tabakas produktiem, un tiem vajadzētu garšot kā tabakas produktiem. Uh, Šī direktīva ir balstīta uz 114. līguma pantu, kurš nodrošina iekšējā tirgū augstu eh, cilvēku veselības aizsardzību. Un tāpēc mums vajadzētu aizsargāt arī jauniešus. Statistika rāda, ka augsta, augsts procents no cilvēkiem, kas smēķē, sāk smēķēt tieši jaunā uh, vecumā, un ir arī zināmas tendences, ka sievietes, piemēram, smēķē vairāk kā vīrieši. Tātad mums ir jāatrisina šī problēma. Paldies, saka priekšsēdētājs, ne tikai padarot uh, produktus, uh, tabaks produktus, lai tie izskatītos kā tabaks produktu, bet uh, jāveic arī reklāmas kampaņas, un tad vēl ir citas lietas, ko vajadzētu iekļaut, kā piemēram nenošķirt uh, dažādus tabaks produktus, jo tie visi ir kaitīgi. Es atvainojos priekšsādātāju kungs. Nākamais jautājums. Līda Makēvan, lūdzu. Esmu šeit, otrā pusē, ja jūs mani meklējat, komisārkungs. Jūs esat daudz runājis par Eiropas vērtību aizsardzību, jo īpaši par pamatiesību hartu. Es gribētu, lai jūs man atbildētu uz eh, jautājumu, kā mēs to varam sasaistīt ar ziņām par jūsu politisko aktivitāti Maltā. Pirmkārt, par sieviešu tiesībām un abortiem. Ne tikai jūs eh, centāties eh, padarīt stingrāku šo likumu Maltā, aizliedzot abortus ar konstitūciju, bet arī ierobežot sieviešu brīvu kustību, kas gribētu doties uz ārzemām. Piemēram, ja sieviete grūtniecības stāvoklī grib doties uz ārzemēm un varbūt veikt abortu. Otrakārt, par nediskrimināciju pret cilvēkiem viņu seksuālās orientācijas dēļ. Esam dzirdējuši ziņas, ka jūsu partija uh, negribēja pilnībā ieviest uh, likumdošanu par brīvu kustību. Uh, Un tad arī šīs eh, lielās debatas par eh, vienlīdzīgām tiesībām eh, īres tirgu Maltā. Jūs teicāt, ka aizsargāsiet tikai tos, kur ir pelnījuši aizsardzību. Kā jūs varat kaut ko tādu teikt, ja jūs gribat kļūt par komisāru Eiropas Savienībā? Lūdzu, ievērojiet noteikto laiku, arī kandidātu kungam to atgādinu. Jā, tas ir ļoti grūti, priekšsēdētāja kungs, par abortu jautājumu. Tas ir kaut kas tāds, ko uh, līgums ļoti skaidri nosaka, ka tā ir pilnīgi dalību valstu lieta, vai atļaut to vai nē. Kā Eiropas komisārs es ievērošu līgumus, es uh, ievērošu arī uh, pamatiesību hartu, un es ievērošu subsidiaritātes principu, kas neļauj komisijai nekādā veidā iejaukties šajās tiesībās, bet gribētu paskaidrot vienu lietu. Esmu paņēmis līdzi uh, avīzes rakstu. Pirms 14 gadiem, kad man tika uzdots ļoti skaidrs jautājums, vai vajadzētu atļaut uh, grūtniecei no Maltas uh, bija tāda lieta, kad eh, kāda maltieca gribēja doties uz apvienoto karalistu, lai veiktu abortu, kur tas ir pilnīgi uh, legāli. Un 1998. gadā man uzdeva jautājumu, vai jūs piekrītat, uh, ka viņa kaut ko juridiski nepareizu dara, dodoties prom no Maltas, un es at citēšu savu atbildi. Es pats publiski esmu paziņojis, ka es esmu pret abortiem, bet es uzskatu, ka juridiski šī sieviete nav neko pārkāpus, tā kā jo viņi dodas uz valsti, ku, uz kuru, kurā var mierīgi veikt abortu, kur tas ir atļauts. Maltas krimināla likums attiec tikai uz Maltas teritoriju. Mani kritizēja par šo atbildi, bija uh, paziņojums, kur tika teikts, uh, reaģējot uz Borga kunga teikto, tāds un tāds kungs teica, ka viņš uzskata, ka tas ir nedaudz dīvaini, ka Kristīgās demokrātu partijas biedrs uh, Eh, teica, ka šī sieviete neko nepareizi nav izdarījusi. Vienkārši gribēju to paskaidrot. Par seksuālo orientāciju. Šogad esmu palīdzējis izstrādāt likumu, kas pirmo reizi uh, regulēs attiecības ārpus uh, laulības, tā skaitā arī vienzimuma attiecības un um, arī mm, gribēju, lai palielinātu sodus eh, pēc pārkāpumiem, es ievērošu 21. līguma pantu, kas eh, novē, nepieļauj diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ. Priekšstādātais runātāji pārtrauc. Vai jums ir papildi jautājums? Jā, tikai par to, kā jūsu viedoklis ietekmēs eh, lēmumus komisāru kolēģijā, piemēram, par cilmšūnu pētniecību vai eh, ģimenes plānošanu vai sieviešu tiesībām attīstības valstīs, piemēram. Lūdzu. Vienu minūtu, lūdzu. Es eh, ņemšu vērā visas programmas, ko ir pieņēmusi komisija Paskaidrošu, kāpēc. Jo šīs programmas jau ir apstiprinātas. Ir koleģialitātes princips un atšķirīgās valstīs ir atšķirīgi likumi, un tie būtu jāpieņem saskaņā ar uh, attiecīgās valsts uh, politisko situāciju. Tātad man nav nekādu iebildumu, nekādu problēmu, ka tiek pieņemtas uh, programmas saskaņā ar dalību valstu likumiem. Ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis, eh, šeit es domāju, bet arī citas valstis, jo pretējā gadījumā tiktu pārkāpts subsidiaritātes princips, jo tas taču nozīmē, ka katra valsts, vienalga vai tajā ir atļauta aborti vai nē, eh, var darīt kā tā vēlas. Nevienam nevajadzētu būt iespējai iejaukties izvēlēs, kas jau ir izdarītas, un es negribu eh, iejaukties šajās izvēlēs savu personīgo um, viedokļu dēļ, jo es būšu Eiropas komisārs un nevis Maltas komisārs. Būs Eiropas komisārs no Maltas. Kristēvis, vienu minūtu jautājumam. Komisāru kandidātu kungs. Man nav šaubu par jūsu spējām, bet man ir jautājumi par jūsu uzskatiem. Malta iespējams sociāli ir konservatīva valsts, taču pat Maltā jūsu viedoklis šķiet ir nedaudz ekstremāls. Ir zināms, ka jūs esat te izteicis atsevišķus homofobiskus izteikumus pret viendzimumu laulībām. Jūs bijāt pret likumu par šķirši, laulību šķiršanu Maltā, mēģinājāt to vājināt. Un e, jūsu jautājumi par abortu un spermas izmantošanu, jūsu viedoklis par to ir e, attās no mana viedokļa. Šī te uzklausīšana ir kaut kas līdzīgs ievēlēšanai Eiropas Savienībā, un tādēļ kandidātiem tiek pievērsta īpaša uzmanība. Kādēļ man vajadzētu jūs atbalstīt un nevis noraidīt jūsu kandidātu? kandidatūru un aicinātu Maltas premjerministru piedāvāt citu kandidātu, kura viedoklis būtu tuvāks manam viedoklim? Atbildi Borga kungam, lūdzu, divas minūtes. Nu, protams, jūsu iespēja ir izvēlēties. Es esmu ieradies šeit, lai paskaidrotu atsevišķas lietas, kuras esmu teicis pagātnē. Nekad neesmu bijis pret attiecībām ārpus laulības un to regulēšanas. Es pats biju viens no cilvēkiem, kas palīdzēja izstrādāt un nobalsot par dažādiem attiecību veidiem, vienzimuma vai heteroseksuālām attiecībām, kas nav laulība. Uh, Eh, tādā veidā arī šīs attiecības tiek juridiski pamatotas un uh, cilvēku uzņemas saistības. Viņiem ir arī tiesības. Dalību valstīs ir dažādi praksi. Atsevišķas dalību valsts vispār šos jautājumus neregulē. Uh, tad, ja šie tiesība akti tiek pieņemti dalību valstī, tad var tik reģistrēt partnerattiecības un cilvēks saņem certifikātu neatkarīgi no tā, vai viņi ir viendzimumu partneri vai dažādzimumu partneri. Manuprāt, tas ir milzīgs solis uz priekšu. Tas nozīmē, ka piemēram, dzīvokļa īres līgumā īrnieks var pieminēt arī savus partners. Es neesmu izteicis homofobiskas pie piezīmes par viendzimumu laulībām. Pirms trim gadiem kādās debatēs es teicu, ka tas būtu netaisnīgi īrnieku likumos. Uh, retroaktīvi uh, pieminēt kaut kādus citus iedzīvotājus. Tieši, uh, tieši to jau es arī kritizēju tajā brīdī, kad tika iesniegti grozījumi likumiem. Jaunajā tiesību aktā Maltā runa ir par jaunajiem īres līgumiem, kur katrs īrnieks var pieminēt tos partnerus, ar kuriem viņš kopā dzīvo. Tā ir arī vienīgā piezīme par šiem jautājumiem. Nekādas necienīgas piezīmes es neesmu izteicis, piemēram, ka mums būs jāpacieš geji. Nē, tā, es tieku šādi citāts, bet tas nekad nav bijis manā mutē, tā, tāds izteiciens nekad nav nonācis. Savu laiku es balsoju par to, par, par kriminālu tiesību aktu grozījumiem, un tad es nekad nedomāju, ka tos var sasaistīt ar maniem uzskatiem pret gejiem. Kristēvis, vai jums ir papildu jautājums? Well, thank you for your response, but... Uh... Es paldies kandidātu par atbildi, taču jāsaka, ir ļoti pretrunīgas ziņas par to, ko jūs esat vai ko neesat teicis. Un es vienmēr varu atsaukties uz īrijas referendumu, uh, Piemēram, ja jūs nezināt ku, neko par e, rezultātiem, tad balsojiet pret, un tāpat gribētu izturēties arī pret jūsu kandidātu. Par jūsu portfeļu jautājumiem. Vai varam būt pārliecināti, ka jūsu sociālie uzskati netiks iekļauti Eiropas e, likumdošanas interpretācijā diskriminējošā veidā? Borga kungs, lūdzu, vienu minūtu atbildēt. Es balstīšos vienmēr uz pamattiesību hartu. Lūk, tā ir manās rokās. Vēl gribu piebilst, ka atceros, tāpat kā citās valstīs, arī Maltā mums bija debats par to, vai Maltai vajadzētu ratificēt šo hartu. Es biju par to, lai mēs atbalstītu šo hartu, ne tikai tādēļ, ka esmu cilvēktiesība aizstāvs. Es esmu arī tiesību aktu autors nāves soda, at, atcelšanai Maltā, tāpat arī es biju pret to, lai tiek diskriminēti bērni, kas ir piedzimuši ārpus laulības. Cilvēktiesības ir bijušas manā uzmanībā lokā 20 gadus, joprojām esmu lektors, profesors cilvēktiesību jautājumos. Cilvēktiesība harta tādēļ ir daļa no manas personības, es to loloju un godāju 21. pantā ļoti skaidri pateikts, ka jebkāda diskriminācija, eh, dzimuma diskriminācija vai seksuālās orientācijas diskriminācija ir aizliegta, un es rīkošos saskaņā ar to, tas būs manas rīcības pamata dokuments. Paldies! Satū Hasī, nākamais jautājums, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu turpināt uh, Makavanas kundas un Krisa Deivijas aizsāktās tēmas. Mūsu rīcībā ir informācija, ka tajā laikā, kad jūs bijāt Maltas ārlietu ministrs, Malta bija tā Eiropas Savienības dalība valsts, kas ir bloķējusi Eiropas Savienības atbalstu būtiskām ANO iniciatīvām attiecībā uz sieviešu tiesībām, piemēram, Kairo platforma, Kairas platforma. Gribu jums uzdot jautājumu. Vai jūs atbalsta to, ka Eiropas Savienības at, attīstības politikā ir svarīgi runāt arī par eh, re, seksuālās veselības un reproduktīvo tiesību jautājumiem un par sieviešu tiesībām kopumā, vai tie ir jāiekļauj attīstības programmās. Gribu dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Ko jūs domājat par HIV un AIDS izplatīšanās apkarošanu Ko jūs domājat par pilsoņu veselību Eiropas Savienībā kopumā? Paldies, lūdzu, atbildi. For, for... Četrus gadus strādāju par ārlietu ministru un nekad nenodarbojos ar jautājumiem, kas saistīti ar attīstību. Tas bū, šis jautājums būtu jā, jāuzdod kompetentajam ministram, jo attīstības jautājumi ir atsevišķi portfels. Es jau atbildēju, ka es turpināšu Eiropas komisijas pozīciju un arī subsidaritātes principus ievērošu. Ja runājam par HIV, aids izplatību un citām slimībām, Es domāju, ka šobrīd situācija ir mainīsies, mēs varam lepoties ar tiem panākumiem, ko esam sasnieguši, apkarojot HIV un aids izplatību. Šajā jautājumā, es domāju, mums ir lielākais uzsvers jāliek uz profilaksi un tāpat arī uz aprūpi un ārstēšanu. Ir jātiek vaļā no stigmatiskas nosodīšanas, kas bieži vien skartos cilvēkus, kuri, kurus ir skāruši šī mūsdienu traģēdija. Tādēļ, ja jūs apstiprināsiet man komisāra amatā, es piedalīšos konferencē, kuru ANO AIDS programma drīz vien organizēs. Uh, konference būs par aids un cilvēktiesībām, jo aids ir cieši saistīts ar cilvēktiesībām. Hasīkundze, es varu viest jūs uz pārliecību, ka arī šajā jautājumā uzvedīšos kā Eiropas komisārs. Paldies! Satu Hasī, vai jums ir papildi jautājums? Thank you. My group sees... Uh, jā, paldies. Gribētu lai jūs paskaidrojat nedaudz vairāk, vai jūs piekrītat man un parlamentu vairākumam ka homoseksuāla cilvēku tiesība respektēšana un izglītības sniegšana pusauģiem par seksuālajiem un reproduktīviem jautājumiem ir svarīgi jautājumi, kas var palīdzēt apkarot HIV un AIDS izplatību, kas var palīdzēt aizsargāt cilvēku veselību kopumā. Paldies! Borga kungs, lūdzu atbildi. Godātā Hasī kundze Es uzskatu, ka visās dalībvalstīs joprojām ir kaut kādas diskriminācijas pazīmes, kas ir pretrunā ar 21. pamatiesību hartas punktu. Mums ir jāidentificē šie jautājumi un jārisina tie. Ar vienu no deputātiem mēs ļoti skaidri uh, redzējām, ka ir šādi te jautājumi tiek uzdot, vai kāds cilvēks ir heteroseksuāls vai homoseksuāls. Tas nenozīmē, ja viņš ir homoseksuāls, viņš vairāk izplata aids. Viss atkarīgs no seksuālās uzvedības. Tas ir tāds neliels piemērs diskriminācijai, kas joprojām pastāv dalību valstīs, kad šādi jautājumi vispār tiek uzdot. Paldies! Pāriesim pie nākamās jautājuma uzdotājas Marina Janakudakis, lūdzu. Paldies! Mana grupa uzskata šo uzklausīšanos par iespēju izvērtēt jūs par eh, portfeļa zināšanām, par to, ko jūs zinat par šiem jautājumiem. Taču pirms es uzsākšu, es gribētu atgādināt, ka veselības aprūpe ir dalība valstu kompetence un tikai. Ja mēs runājam par klīnisko izmēģinājumu direktīvu, tad tā ir viena no visvairāk kritizētākajiem tiesību aktiem, kas jebkad tapus Eiropas Savienībā. Ļoti klīnisko izmeklējumu skaits ir samazinājies par 25% kopš 2004. gada. Tiek uzskatīts, ka tie ir jāpalielina. Ir pieaugusi birokrātija, kas attiec uz klīniskiem izmeklētājiem. Kā jūs skatāties uz jaunu tiesību aktu kopumu, kas varētu varētu atrisināt šīs problēmas? Ko jūs domājat par to jomu atbalstīšanu, kurās strādā mūsu labākie zinātnieki? Paldies! Atbilde. Direktīva par klīniskajiem pētījumiem šobrīd tiek apspriesta. To piedāvāja tieši to iemeslu dēļ, kurus jūs tikko pieminējāt. Proti, tādēļ, ka ir samazinājies klīnisko pētījumu skaits, un Eiropas komisija nācās iejaukties piedāvājot direktīvu, kas nebūtu mazāk droša, bet kas būtu aplikt ar mazāku birokrātisko slogu un kas ļauktu veikt pēc iespējas lielāku klīnisko izmēģinājumu skaitu, ņemot vērā visus drošības parametrus cilvēki, kas piedalās šajos pētījumos, ir pienācīgi arī jāinformē. Ja skatāmies uz statistiku, tad redzam, ka vairums iestāžu vai uzņēmumu, kas pieprasa klīniskos izmēģinājumus, nav farmācijas produktu ražotāji, bet ir arī parastas akadēmiskas iestādes, kas to prasa. Neapšaubām birokrātija ir jāsamazina, tā, lai šie te klīniskie izpētes gadījumi būtu labāk organizēti un tie respektētu ētiskos principus. Ir dzirdētas kritiskas piezīmes par to, ka šobrīd nesot obligātu ētisko parametru, kurus piemin direktīva, vai ētisko testu. Manai rīcībā ir informācija par to, ka tas ir tādēļ, lai respektētu subsidaritāti jo šobrīd dalību valstīs ir ētikas komitejas, kas pašas tiek galā ar šiem uzdevumiem. Ehm, tas tā tad ir saskaņā ar subsidaritātes principi. Tādēļ direktīvā netiek pieminēta ētiskā komiteja, kurai obligāti būtu jādod savs atbalsts šiem te klīniskajiem izpētgadījumiem. Paldies! Vai ir papildi jautājums, Janukudakis kundzei? Paldies! Šajā jaunajā priekšlikumā ir teikts, ka katrā dalībvalstī ir nepieciešams nacionālās identifikācijas mehānisms, lai nekomerciālās iestādes pārbaudītu apdrošināšanas darbību klīnisko izpētes gadījumu jautājumā. Kā jūs to redzat? Kurš seks izmaksas? Mēs nevēlamies, lai dalību valstīm būtu jāmaksā par šo prasību. Kā jūs skatāties uz šo lietu? Nu, galvenais mērķis ir samazināt birokrātiju, nevis palielināt to. Komisijas vēlme ir jūsu nosauktajām iestādēm atvieglot veidu, kā apstiprināt klīnisko izpēti un izmēģinājums. Dalību valstu identifikācijas struktūras arī ir paredzēta šajā direktīvā. Es neredzu nekādas problēmas, kas saistītos ar šo jauno ietvaru. Protams, ka būs vēl debatas pirms šīs tiesība akts gūs konkrētāks aprises. Es saprotu, ka šobrīd ir atsevišķas problēmas, kuras mēs varam uh, nogludināt un atrisināt ar šo te jauno tiesību aktu. Es kā komisārs esmu gatavs pilnībā iesaistīties tiesību aktu tapšanā. Uh, domāju, ka eh, komisijas mandāta laikā tas ir jāatrisina. Jūs zinat, ka direktīvas priekšlikums nāca klajā šī gada jūlijā, tātad darbs pie tā ir nesen sācies un darbs turpinās. Mēs ceram, ka lēmums un vienošanās tiks panākt līdz šīs komisijas darba beigām. Paldies! Paldies. Es gribētu vēlreiz eh, noskaidrot, paskaidrot procedūrai nākamajiem eh, jautājumu uzdevējiem. Es nezinu, vai jūs nebijāt klāt, bet procedūra sekojoši tiek uzdots jautājums. Un tad var eh, vēl atsaukties un uzdot papildu jautājumu, ja uz jautājumu nav atbildēts. Šis laiks nav paredzēts jaunam otram jautājumam. Lūdzu, ievērojiet to. Nākamai vārds Kartikai Leotārdai. Jā, danku vēl. Ik sit hier achter for u. Paldies. Tieši šeit es esmu. Vai jūs man redzat? Ja jūs būsiet veselības aizsardzības komisārs, tad jums būs ļoti nozīmīga uh, loma veselības aizsardzībai Eiropā. Un jūs zinat, ka ir ļoti liela uh, atšķirība, arī atšķirība starp vīriešiem un sievietēm un arī starp vietējiem pastāvīgiem iedzīvotājiem un migrantiem. Vai jūs ko darīsiet, lai samazinātu šīs atšķirības, šī, šo nevienlīdzību, un tas skar īpaši sieviešu tiesības? Ir zinātnisks pētījums, kas pierāda to, ka tur, kur avort sistēma nav atregu, noregulēta, ir ļoti, pastāv ļoti liels risks sieviešu veselībai, un jūs būsiet Eiropas uh, līmenī strādājošs uh, ierēdnis, un jums jāaizstāv būs tieši visas Eiropas vērtības un tiesības, un vai jūs jūsu dalību valstī arī mēģināsiet panākt to, uh, lai sievietes nebūtu pakļauts šādiem riskiem, kas izriet no manas teiktā. Un uh, kā jūs taisaties savienot jūsu um, uzskatus uh, kā komisārs un jūsu personiskos uzskatus? Lūdzu. Lūdzu, Borga kungs, par veselību un līdztiesību. Manuprāt, mums vajadzētu šeit kohēzijas politiku, kā tā pastāv ekonomikas uh, lietām. Mums vajadzētu padomāt tiešām par kohēzijas politiku uh, veselībā, veselības jomā. Ja paraudzīsieties uz statistiku, tad redzēsiet, ka uh, ļoti svarīgos veselības jautājumos ir uh, milzīgs līdzsver trūkums, un tā ir tikai Eiropas Savienība. Zīdaiņu mirstība, māšu mirstība, uh, vidējais dzīves ilgums manā valstī ir, mana valsts ir pirmā, pirmajā vietā šajā ziņā, Bet, ja jūs praudzīsiet uz, eh, pasaudzīsieties uz eh, vienā, uz, uz šo karti, kāda ir situācija ar līdztiesību, tad eh, tas tiešām rada bažas. Un, ja ir šis nelīdzsvars, tad parasti tie ir šie vājākie sabiedrības locekļi, kas ir gan bērni, gan vecāki cilvēki, kas cieši visvairāk no tā. Uh, Kas attiecas uz jūsu jautājumu otro daļu, tad atsaukšos uz to, ko jau teicu, ka tā ir dalībvalstu lieta lemt. Komisijai nav ļauts šajos lēmumos iejaukties, pat ja mēs gribētu iejaukties, mēs nevarētu iejaukties, un mums ir jāievēro līgumi. Un uh, mani saista 168. pāns līgumā, kur ir noteikts, ka veselības pakalpojums sniegšana ir dalību valstu ziņā. Man ir jāievēro šis pāns, un es to arī darīšu, kā Eiropas komisārs. Bet šajās valstīs, eh, kurās eh, šī praksa ir legāla, eh, turpināsim ar tām programmām, kas ir spēkā, un kur tas nav atļauts, tad ļausim um, dalībvalstīm rīkoties saskaņā ar to vēlmēm. Vai ir papildi jautājums? Jā, es gribētu uh, uzdot papildu jautājumu. Gribētu zināt, vai jūs, jūsu dalību valstī aktīvi strādājat jūsu mm, pārstāvētajā valstī, lai jūs veicinātu šīs idejas, un es gribētu uh, zināt arī, vai jūs uh, mēģināsiet ko darīt uh, aids slimības samazināšanas um, jautājumā un arī uh, konto. Jā, viņai ir tiesības uzdot papildu jautājumu. Tas tikko arī notika un lūdzu sniedziet atbildi, bet es tomēr gribētu lūgt kolēģus, gribētu lūgt kolēģus ievērot tos noteikumus, ko paši apstiprinājām, bet arī ievērot uzstāšanās laiku, jo pretējā gadījumā pēdējā jautājuma kārtā cilvēkiem vairs nebūs iespējas uzdot jautājumu. Lūdzu, komisārkungs. Šodien ir pieklājības diena, un pieklājīgi atbildēšu, ka es nezinu, ka būtu bijis kāds eh, gadījums Maltā, ka kontracepcija būtu aizliegta. Nu, katram cilvēkam pašam ir jārūpējas, eh, un Maltā nevar, nebūs arī cīņa pret kontracepciju. Es atceros, ka Konekotikuta ASV aizliedza eh, kontracepciju, kad es biju students, bet Maltā tas nekad nav bijis tā. Tā ir katra cilvēka brīva izvēle, jo tas būtu ne tikai pret eh, pamatiesībām, pamatiesību hārtu, bet pat pret eh, pašu Maltas konstitūciju. Tāpēc tas ir svarīgi, lai šādi e, nepareizi pieņēmumi tiku atspēkot. Eiropas Savienībā Malta ir iestājusies. Protams, mums ir savas tradīcijas, un es šeit neesmu kā Maltas patriots, lai aizstāvētu savu valsti. Bet, e, protams, e, ja tiek izteikti šādi apgalvojumi, man ir jārēģē. Un par abortiem un citām lietām, kā jūs zināt, tad komisija vienmēr ir atbildējusi tādējādi sakot, ka tās ir lietas, kuras ekskluzīvi var lemt pašas dalībvalstis. Atbildot uz jautājumiem uh, no cilvēkiem, kas grib liberalizēt šo praksi un kas grib to ierobežot, tā ir bijusi vienmēr standarta atbilde, un tā būs arī mana standarta atbilde. Paldies! Tagad uh, Skotas kungs, vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs! rūpniecības uh, lobbyis ietaupīs 250 miljonus eiro. Par to tika runāts augsta ranga grupas uh, sēdēs. Un tiek runāts arī par to, ka uh, tiek mēģināts panākt komisijas lēmumu, lai nebūtu uh, lielo gaļas uh, marķējumu kā līdz šim. Uh, un tas uh, skar patērētāju tiesības. Mēs uh, gribētu kopā ar vidas aizsardzībiem un arī dzīvnieku aizsardzības uh, organizācijām veicināt uh, tāpat arī lauksaimnieku tiesības. Mēs gribam saglabāt šo uh, marķējumu, jo uh, uz. Uh, marķējuma jābūt informācijai, kas ir pārbaudīta un ko var arī kontrolēt sabiedriskas organizācijas un valsts organizācijas, it īpaši tad, ja lielopu gaļa tiek ievest no trešām valstīm, jo tad tas veicinātu negodīgu konkurencu. Un kā jūs palīdzat lauksaimniekiem, un jūs būtu lauksaimnieku vai rūpniecības pusē? Lūdzburg kungs. Of... Runājot par eh, labprātīgās marķēšanas jautājumu. Man informēja, ka tās atcelšana nenozīmēs, ka nevar marķēt, bet šīs marķējums nedrīkst būt maldinošs. Manuprāt, tas ir kaut kas, ir, kas ir ļoti svarīgs, jo pēc visas eh, šīs informācijas, eh, kas tiek izdalīta ar marķēšanu, uh, um, ir ļoti svarīgi, lai marķējums nebūtu um, maldinošs un lai tas netiktu izmantot citiem mērķiem, kā tikai sabiedrības informēšanai. Tātad šis noteikums, ko jūs minējāt, um, šī marķēšana to, arī turpmāk būs iespējama ar nosacījumu, ka tiek ievēroti jau spēkā esošie noteikumi, lai nemaldinātu patērētāju. Un, kad mēs runājam par iekšējo tirgu, um, par pārtikas tirgu un visu, kas ir saistīts ar uh, produktiem, mums vienmēr ir jāpatur prātā, ka iekšējais tirgus, kurā ir 500 miljonu patārētāju, uh, rada mums lielāku um, slogu aizsargājot uh, patērētājus, jo visas preces var brīvi pārvietoties, nav nekādu iekšējo uh, robežu. Uh, Un vajadzētu vienmēr atcerēties, ka iekšējais tirgus tika radīts patērētājiem un nevis patērētājs ir iekšējam tirgum. Paldies! Līdz ar to pirmais jautājumu rauns ir noslēdzies. Tagad pāriesim pie otrās jautājuma kārtas. Un šeit būs uh, deviņas jautājumi no vides komitejas, un tie būs īsie jautājumi. Tas nozīmē, ka jautājumu uzdevējam ir 50 sekundes uzdot savu jautājumu, un tad komisāram būs, komisāra kandidātam būs divas minūtes atbildēji. Un es gribētu lūgt kolēģus tiešām ievērot laiku, jo pēdējās jautājuma kārtas jautājumu uzdevēja arī vēl grib izteikties. Vispirms Fransvās Grostēt, lūdzu, 50 sekundes. Paldies, Borga kungs. Mans jautājums par aktuālu jautājumu saistīts ar jūsu uzdevumiem. Trešā veselības aizsardzības programma 2014-2020 gads. Pirmā lasījumā pieņemts dokuments ar parlamentu un padomu, bet ir jāpiešķir vēl 6 miljārdi izmaksās. Un kāda būs jūsu nostāja 22. un 23. Novembrī būs Eiropadoms sēdes, un mēs zinām, ka budžeta diskusijas ir ārkārtīgi sarežģītas. Un arī, kā jūs uh, strādāsiet, lai pielietotu direktīvu par pakalpojumiem un par uh, veselības aizsardzības jomu visam konkrēti, un nu, līdz 2013. gadam tas, uh, šis darbs ir jāpaveic. Paldies. Tad... Yes, this is my... Jā, tas ir mans mērķis, ja jūs man. Uh, E, jautāja, tad es labprāt būtu par, gribējis labāk vairāk naudas šai veselības programmai, jo, ja nemaldo 64 miljoni, 500 miljoniem patērētāju, tas varētu būt apmēram 2 eiro uz cilvēku. Nu, tās nav nekādas lielās investīcijas. Bet, nu, mēs dzīvojam tādā situācijā, kādā dzīvojam, un mums ir jāizstrādā mūsu priekšlikumi un jāveido savas iniciatīvas, ņemot vērā uh, programmu un finansējumu, kāds šobrīd ir. Es zinu, ka trialogs turpinās par šo jautājumu, un uh, esmu ļoti tuvs parlamentu vēlmēm šajā jautājumā, ne tikai tāpēc, ka tas ir ērti tā darīt, bet tas ir arī pareizi. Jo jūs uh, domājat par to, ko cilvēki uh, Uh, jūt, kādas ir viņu domas. Uh, es pats esmu parlamentārietis, uh, es ietilpst sistēmā, kur, lai būtu ministrs, būtu jābūt arī parlamentārietim, un jūs arī ir ievēlējuši jūsu valsts vēlētāji, un jūs ziniet, kādas ir prioritātes veselības programmās. Un es varētu ar jums vēl apspriest uh, šos jautājumus par veselības sistēmu ilgtspējību, par nevienlīdzību un atšķirībām uh, veselības sistēmās, bet arī par cīņu pret hroniskajām slimībām. Un šeit būtu jācīnās pret riska faktoriem, kas ietekmē šo slimību situāciju, piemēram, uzturs, alkohola, tabakas lietošana vai arī uh, fiziskā aktivitāte. Tādējādi varētu apkarot ne tikai vienu, bet vairākas slimības. Uh, Un ja man iecels šajā amatā, tad man būs pietiekam daudz uh, laika diskutēt par šiem jautājumiem ar jums, bet arī, arī ar citiem, kas grib iet pa šo ceļu uz priekšu. Estrela. Paldies, Edita Estrela, 50 sekundes. Irbark, as suas convicções pessoais. Paldies, uh, priekšstādātāja kungs, Borģa kungs. Jūs pārliecība par uh, sieviešu tiesībām un arī abortu ir plaši zināms. Šajā uzklausīšanā jūs atsaucāties uz subsidaritātes uh, principu, lai neatbildētu uz dažiem nepatīkamiem jautājumiem, bet kādas uh, garantijas mums ir par jūsu bezpartīskumu, ne tikai kā veselības aizsardzības komisārs, bet arī kā komisāra kolēģijas uh, loceklis. Un tas ir īpaši nozīmīgs. Uh, jautājums tad, kad tiek pieņemt lēma par sieviešu reproduktīvo uh, veselību un tiesībām, un tas skar ne tikai sievietes Eiropā, bet arī attīstības valstīs. Tas mums ir jāzina, un mēs gribam skaidru un specifisku atbildi par šo jautājumu. Paldies, Borgkungs, lūdzu. Sure, I'm a lawyer, but... Uh... Taisnības esmu jurists. Taču es saprotu, ka ir jāievēro līgumi, vai tie man patīk vai nē. Un līgumi ļoti skaidri izsakās par tiem jautājumiem, ko jūs uzskaitījāt. Es jau ļoti skaidri esmu izteicies par to. Nē, esmu šeit ieradies, lai atteiktos no saviem personiskiem uzskatiem. Tas būtu divkosīgi, un jūs to uzreiz arī redzētu. What I certainly promise is to abide varu droši solīt to, ka es pie, ievērošu savus darba noteikumus. Ja komisijā kāds strādā, tad viņam ir koleģialitātes princips jāievēro, un tas arī ļoti labi, jo savādāk būtu 27 atšķirīgi viedokļi. Subsidiritāte nenozīmē aizsargāt tos, kas nav sekojuši vairuma dalību valstu praksē. Nē, tas ir gluži otrādi. Uh, Bet Eiropas komisija nevar iejaukties tādās problēmās, kas saistītas ar valstu tiesībām, ja atsevišķās valstīs ir kaut kāda prakse, kā šeit deputāts teica. Es neiejaukšos šajā specifiskajā praksē, jo es nevēlos, man nav tādu tiesību, es pārkāptu Eiropas līgumus, ja kaut ko tādu darītu. Tas nenozīmē, ka es slēpjos aiz līgumiem. Nē, tas ir vienkārši, tā ir vienkārši skaidra atsauce uz līgumiem. Es varu solīt būt eiropisks savā komisāra darbā. Uh, Mana politiskā darbība ir 30 gadu gara. Vienmēr esmu cīnījies par to, lai Malta iestātos Eiropas Savienībā. Kādēļ? Tādēļ, lai saņem struktūru fondus vai vēl kaut ko iespējams. Taču galvenais mērķis bija sasaistīt cieši un neatdalām Maltu ar Eiropas Savienību. Tādēļ, ka mums ir pieņemams Eiropas Savienības vērtības. Tad, ja valsts atrodas perifērijā, tad tā ir vēl jo vairāk ieinteresētāk pieķerties centram un sasaistīties ar to. Un centru, es domāju, politiski politiskā nozīmē. Eiropas vērtības mums ir dārgas, jo tās ir arī daļa no mums. Iestāja Eiropas Savienībā nozīmē, ka Malta uz visiem laikiem tiek piesaistīta šīm Eiropas vērtībām. Paldies! Paldies! Es gribētu vēlreiz aicināt viesiem, kuri sēž pēdējā vai priekšpēdējā rindā. Mēs šeit neesam futbola stadionā, vai pop koncertā, mēs esam uzklausīšanā un uh, nevar uh, sniegt ne savu atbalstu, ne savu neapmierinātību paust, un uh, um, viesiem tomēr nevajadzētu ne aplaudēt, ne arī uh, paust savu neapmierinātību, lai uzklausīšana var nokli, noritēt pieklājīgā veidā. Tagad 50 uh, sekundes Aljošam Pēterlem, lūdzu. Svani, gospod, eh, kandidāt. Po... Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātais komisāram at kandidāti. Man ir jautājums jums. Jautājums par kādu lietu, kas ir jūsu kompetencija. Mēs zinām, ka vēzis un tā attīstības dinamika ir daudz straujāk nekā mūsu spējas sniegt atbild uz to. Kā mēs varētu uzlabot cīņu pret vēzi Eiropas Savienības līmenī, ko jūs plānojat darīt, lai uzlabotu profilaktisko darbību? Man, protams, bija liels prieks dzirdēt jūsu plānus un ambīcijas. Bija priecīgs dzirdēt par to, ka pārtiks drošības jautājumos drošība jums nāk pirms konkurētspējas jautājumu. Paldies! Borga kungs, lūdzu atbildiet. Vai Eiropas Savienībā vispār ir kāda ģimene, kurā nav kāda cilvēka, kurš eh, sirgt ar vēzi? Manuprāt, nav tādas ģimenes. Mums visiem ir zināms kāds, piemēram, man arī ir ģimenē kāds cilvēks, kas um, sirgst ar šo slimību. Nu, protams, galvenokārt mums ir jācīnās par to, lai mēs varētu ne tikai izārstēt šo slimību tiem cilvēkiem, kas jau ir slimi, bet arī, lai censtos novērst šīs slimības iestāšanos. Un mēs zinām, ka ir ļoti daudz tādu vēža veidu, kurus var novērst, lai cilvēki nesasirgt ar tiem. Ja mēs paskatāmies uz veselības budžetiem dalību valstīs, tad mēs redzam, ka 3% publisko izmaksu tiek veltīti preventīviem pasākumiem, 97% ārstniecībai. Nebūs viegli to mainīt, taču mums ir jāmēģina uzlabot šie rādītāji. Un tajā slimībā, ko jūs konkrēti pieminējāt, Svarīgākā programma, manuprāt, kurā var palīdzēt mans direktorāts, ir, protams, izglītošana, bet bez tam ir arī uh, aicināšana cilvēkus doties pārbaudīties. Manā valstī es pārzinu situāciju labāk nekā citās valstīs, protams. Nu, piemēram, krūtsvēža agrīna diagnosticēšana ir glābus daudzas dzīvības. Bet tas ir jādara organizētā veidā, šīs pārbaudas jāievieš organizētā veidā, un mēs varam palīdzēt dalību valstīm tās ieviest. Tāpat ir arī vispārīgi vērojumi, kurus pieminēja iepriekš hronisko slimību apkarošana, tādas kā diabēts, vēzis, sirds un asinsvadu slimības kas ir galvenie nāves iemesli Eiropas Savienībā. Mums ir jāapkaro šo slimību cēloņi - alkoholisms, atkarība no tabakas, tāpat arī slikta ēšanas paradumi un uh, maskustīgums. Ir mērķi, kurus mēs varam izvirzīt šajā jomā, lai samazinātu uh, vēža atgadījumu skaitu Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamo jautājumu uzdos Žils Parņo. Zavidī. Paldies, priekšsētē, kungs. Borga, kungs, jūs vairāk kārt teicāt, ka vēlties būt uh, komisārs, kas godīgi caurskatāmi uzstājas. Es uzdošu jautājumu par tēmu, uh, kurā ir nepieciešama caurskatāmība, manuprāt, un arī uh, vairāk nekā jūs priekšgājas. Tā ir uh, Eiropiešu drošība, jo man liekas, ka to tagad atbraud uh, interešu konflikts. Eiropas uh, kopiena tiesa ir. Uh, publicējusi ziņojumi par aģentūrām. Divas no tām būs jums pakļauts, ja būsiet komisārs, un tajā ir teikts, ka neviena no uh, aģentūrām neizturējās pret konfliktu interešu jautājumiem, kā būtu nepieciešams un kā jūs rīkosieties. Uh, lai uzlabotu šo situāciju, un arī revīzijas palātas a, ziņojums a, par šo tēmu kas ir pieejams, vai e, tas tiks ievērots, un kā jūs arī uzlabosiet situāciju, un jūs atbildēsiet arī uz e, tām bažām, kuras uh, Peterlis kungs pauda par uh, vēzi un tā profilaks. Paldies! Uh, thank you for that question. Paldies par šo jautājumu, jo tas attiecas uz augstākajām prioritātēm. Tas ir prioritārs jautājums Tādēļ, ka, ja runājam par veselību, ir divas ļoti svarīgas neatkarīgas aģentūras - EFSA, kas atrodas Parmā, un EMA, kas atrodas Londonā. Es zinu, kāds ir revizijas palātas atzinums par šo aģentūru darbību, ne tikai par šo, par veselu virkni neatkarīgām aģentūrām. Šajā revizijas palātas ziņojumā ir uzskaitīts kļūs visās aģentūrās. Varbūt Sanko Var to uzskatīt par pagodinājumu, ka EMA un EFSA bija tās aģentūras, kurām bija mazāk kļūda nekā citām aģentūrām. Taču, nu, tas ir vājš mierinājums. Protams, ņemšu vērā revizijas palāts rekomendācijas. It īpaši tādēļ, ka šīs aģentūras EFSA un EMA Tām ir jābūt neatkarīgām, bet tās arī ir jāuztver kā neatkarīgas, tām jāizskatās neatkarīgām, jo jūs zināt, ka politikā reizēm tas, kā lietas izskatās, ir tikpat svarīgs kā lietas pēc būtības. Mums ir nepieciešams šīs iestādes tomēr atbalstīt. Mēs nedrīkstam tās nomelnot, jo tas nenāks mums par labu. Tajā brīdī, kad EFSA kļūs populāra, es tiešām sākšu satraukties šobrīd to kritizē par to, ka tā ir pārāk stingra vai arī pārāk pielaidīga. Un parasti jau taisnība atrodas kaut kur pa vidu. Es, protams, ieviesīšu pasākumus, kas nodrošinās to, lai nebūs interešu konflikta. Ja mēs runājam pa, eh, tieši interešu konfliktu par darba vietām pēc darbības šajā aģentūrā, taču ir vēl kaut kas jādara. Jāveido kopīgi noteikumi par interešu konflikta e, izbeigšanu vai novēršanu visās aģentūrās, un to mēs darīsim kopā ar citiem komisāriem. Ir nepieciešami šie kopīgie noteikumi, bet viens pats es tos nevaru izstrādāt. Tas ir vienkārši personisks viedoklis, ko šeit jūs izklāst. Paldies. Sofija Okonī, lūdzu, 15 sekundes. Sofija Okonī, 50 sekundes. Merci, uh, monsieur. Paldies, komisāra uh, amata kandidāta kungs. Esiet laipni sveikts Eiropas parlamentā un gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums. Es strādāju īpaši aktīvi šajā komitejā ar pārtiks jautājumiem. Esmu referenda lielu lopu gaļas marķējumu ziņojumā un gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja dzīvnieku klonēšanas jautājumā saistībā ar pārtiku, dziršo dzīvnieku izmantošanu pārtikā. Vai nākošgad jūs uh, iesniegsiet ziņojumu un priekšlikumu par šo jautājumu, vai varētu jūs skaidrot kaut ko par pāris detaļām, ziniet, ka Eiropas parlaments ir ļoti vērīgs šajā jautājumā. Otrs jautājums. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas parlamentam ir jauna kompetence sporta jautājumā, un sports ir īpaši nozīmīgs ve sabiedrības veselības aizsardzības jautājumos, un kādas aktivitātes jūs īstenosiet? Paldies! Borga kungs, lūdzu! On the cloning. Par klonēšanu, par dzīvnieku klonēšanu. Es jau teicu, ka mēs virzīsim uz priekšu priekšlikumu šajā jautājumā. Tā, lai līdz 2013. gada jūnijam cerams varētu jau pieņemt direktīvu par klonēšanu un par jaunajiem pārtiks produktiem. Mēs visi zinām, kā, kas notika iepriekšējo reizi. Mācīsimies no savas pieredzes. Es negribu saukt to par kļūdu, bet par pieredzi. Šobrīd Eiropas Savienības tiesība aktos nav nekādu šķēršļu dzīvnieku klonēšanai un šo klonu izmantošanai pārtikā. Manuprāt, tas nav pareizi. Es domāju, ka klonēšana pārtiks produktu iegūšana Eiropas Savienībā būtu aizliedzama. Bet Šobrīd mums nav tiesība akta, kas to aizliegtu. Kādēļ mums jāuzdod šis jautājums? Mēs zinām, kas notika ar pēdējo mēģinājumu izstrādāt šo tiesību aktu. Mums ir jāmēģina par jaunu, tā lai dzīvnieku klonēšana šim mērķim beidzot tiktu aizliegta. Es nedomāju, ka šajā jomā šķēršļi radīsies parlamentā vai padomē. Problēmas būs attiecībā uz marķēšanu, ar ko tiek marķēta klonētu dzīvnieku gaļa. Un, protams, runa būs paudzēm, līdz kurai ir nepieciešams marķējums. Šeit mums ir jāsadarbojas ar citiem komisāriem, jāveic ietekmes novērtējums. Mans nolūks ir virzīt šo direktīvu apstiprināšanai līdz 2013. gada jūnijam. Par jaunajiem pārtiks produktiem, manuprāt, neradīsies vispār nekādas problēmas. Ja runājam par atletiskajiem sporta veidiem. Es jau pieminēju, ka sports ir ļoti svarīgs slimību profilakses aspekts. Mans dienests palīdzēs popularizēt sportu pirmkārt jau jauniešu vidū, bet mana pie personiskā pieredze rāda, ka nekad nav par vēl sākt nodarboties ar sportu. Cilvēku ķermenis ir ļoti elastīgs un adaptēties spējīgs. Paldies! Vilmotas kundze, 15 sekundes lūdzu. Paldies, jūs runājāt par eh, veselīgumu solījumiem. Ir ļoti daudz jautājumu, kas ar tiem saistās tiesību aktos. Komisija nav piedāvājusi nekādus maksimālos līmeņus uh, uzturvērtības noteikšanā, uh, neskatoties to, ka parlaments to ir prasījis ja šie te reklāmas saukļi var tiek izmantot pārtiks produktiem, kuros ir ļoti daudz cukuru vai sāls, tad tas ir tiešām kauns. Zīdaiņu veselībā daži produkti ir aizliegti, taču tie nav aizliegti pieaugušo cilvēku pārtikā, kā piemēram piena maisījumos. Es gribētu, lai jūs uz, izstrādātu priekšlikumus attiecībā uz uh, Uh, šiem te dažādiem jaunajiem piena pulveriem un citiem produktiem? Before, Kā jau es teicu pirmīt, šī ir joma, par ko EFSA ir daudz kritizēta, tātad par šiem te veselības solījumiem, kas parādās uh, pārtiks preču marķējumā. Uh, Kad šie marķējumi tika pētīti, tad atklājās, ka vesela virkne šo te paziņojumu ir pilnīgi nepamatoti. Starp citu, ja mēs runājam par šādu reklāmu, vienmēr jāatceras, ka mēs negribam aizliegt pārtiks produktu parādīšanos tirgu. Nē, mēs runājam vienkārši par nepamatotu produktu slavināšanu un par dažādu īpašību piedēvēšanu šiem produktiem. Reizēm EFSA tiek kritizēta uh, Un šī kritika izklausās tā, it kā EFS aizliegtu kaut kādus produktus tirgu. Nē, nē, tā tas nav. EFS vienkārši saka, ka šīs te uzraksts uz marķējumu, piemēram, ka produkts uzlabo grēmošanu vai palīdz cilvēkam novājiet, ir vistīrākās muļķības. Tā, tā, tā tiek maldināts patērētājs, un tas nav pareizi. Otrkārt, ja mēs runājam par uzturvērtību profiliem, Gribu atsaukties uz tiesību aktiem. Šo tiesību aktu piedāvāja komisija, to apstiprināja padome un parlaments. Un tagad mums ir jāievieš. Nav jau tā, ka mēs radītu jaunu tiesību aktu, nē, mēs vēlamies ieviest kaut ko tādu, ko jau sen esam plānojuši. Protams, ka jāņem vērā tradicionālie pārtiks produkti, jāaizsargā tiem taču noteikti uzturvērtību profilu jautājums ir tāds, kas jāvirz uz priekšu. Šobrīd ir iespējams izsludināt viltot marķiem. Nu, piemēram, marķējumā sakot, ka šis produkts palīdz uzlabot tādu un tādu veselības aspektu. Tādīpat laikā noklusējot to, ka šīs produkts var uh, cilvēkam kaitēt citādā veidā. Nu, piemēram, šajā produktā nav sāls, tas ir ļoti daudz cukuru. Paldies, runājot par EFSU, mēs varam apsveikt eh, desmit gadu jubilejā, kas eh, tiek svinēta šodien, un arī vakar tika svinēta ar aģentūru, kas mūsu komiteja ir ļoti svarīga. Nākamais kolēģe Antonescu, 50 sekundes lūdzu. Paul, vă mulțumim pentru discuția pe care o purtăm. Uh, Bārga kungs, esmu ļoti iepriecināta par iespēju diskutēt ar jums šodien. Mēs runājam par finansējumu un līdz ar to daudzām valstīm ir savu uzskati un uh, ir nepieciešama sadarbība, piemēram, attiecībā uz medicīnas uh, aizsardzību un pieeju. E, es pilsoņi domā, ka pieeja veselības aizsardzības uh, pakalpojumiem ir. Uh, atšķirīgi, runiet par hroniskām slimībām un uh, pacientu ārstēšanu. Šajā jomā mums ir nepieciešama kohēzija tāpat kā ekonomikas jomā. Un gribu uzdot jautājumu. Gribētu labprāt uzzināt, vai uh, jūs cīnīsieties pret šo atšķirību vai veicināsiet vienādu pieeju uh, medicīnas uh, pakalpojumiem, un vai varat mums arī ko konkrēti pateikt. Paldies! Borga kungs, lūdzu. Yes, it will be one. Jā, tā būs viena no manām prioritātēm, jo Eiropas Savienība ir saistīta ar dažādām idejām - brīvība, taisnīgums, vienotība daudzveidībā. Bet to vajadzētu asociēt arī ar solidaritāti. Un nevis vienkārši ierakstot to mācību grāmatā vai kādā deklarācijā, to ir vienkārši izdarīt, bet praktiski to piemērojot dažādās jomās. Un solidaritāte ir arī veselības jomā. Un šis ir lielisks piemērs, kur mums vajadzētu pielikt mūsu pūliņus. Un kas attiecas uz konkrētiem pasākumiem, konkrētu rīcību, es atceros vienu skaidru piemēru. Atbalstīt uh, līdzfinansējumu likmes tām dalībvalstīm, valstīm, kurām ir um, IKP mazāks uh, par 90% no vidējā Eiropas Savienībā. Lai nebūtu diskriminācija. Diskriminācija nevienmēr ir aizliegta, ir arī tā sauktā pozitīvā diskriminācija, un tas attiecas ne tikai uz dzimumiem, uz sieviešu kvotām, tas attiecas arī uz veselību. Tie, kuriem ir vajadzīga papildus palīdzība, būtu jāpalīdz. Un šī nav diskriminācija, jo tajā brīdī, kad tā ir pozitīvā diskriminācija, tad tā nav diskriminācija, tā ir solidaritāte. Tā ir eh, metamorfoze. Diskriminācija pārvēršas solidaritātei, un šo programmu es gribētu uzsvērt. Es domāju, ka droši vien visi man nepiekritīs, bet es domāju, ka tie, kuriem ir tiešām vajadzīga šāda palīdzība, būtu jāatbalsta. Un vienmēr jāatceras, ka uh, nabagad, nabadzīgie cilvēki arī ir tiesīgi uh, būt veseli. Varbūt viņi nav nabadzīgi uh, ekonomiskā kontekstā, bet uh, nabadzība ir saistīta arī ar ievainojamību, un tā var būt relatīva lieta, tā var būt atkarīga no uh, vecuma un no citām lietām. Nākamais runātājs Horšs Nelhards, lūdzu. Jā, jā. Paldies! komisāra amata kandidāta kungs. 2007. un 2013. gadā saistības starp cilvēku veselību un arī dzīvnieku veselību tiek skatīta vienā sektorā un tiek pieteikti jau likumprojekti, piemēram, par dzīvnieku labturību un kontrolēm, kā arī medicīnas produktiem uh, dzīvnieku barībā. 2013. gadā beigsies tā dzīvnieku labturības noteikuma paketa, kas tagad ir spēkā. Kā jūs vērtējat šo jautājumu? Šo jautājumu vajadzētu tagad aktīvi skatīt, bet redzam, ka ir dažādi kavēšanās, un uh, komisija ievada dažādas konsultācijas, un mēs labprāt gribētu, lai visi šie jautājumi tiktu skatīti kā viena pakotne. Paldies, Borga kungs, lūdzu. Yes, the intention. Jā, šīs pakotnes mērķis ir, eh, lai būtu komisijas priekšlikums 2013. gada pirmajā kvartālā. Tas būs svarīgs dokumentu kopums, tas konsolidēs jau to, kas tagad mums ir, bet, eh, bet runājot eh, tā nesagatavojoties, uh, Eh, jo īpaši par eh, antibiotisko rezistenci dzīvnieku vidū, tas skar arī cilvēku veselību, un tas ir tiešām jāskata, jādomā par to, cik lielā mērā mēs tiešām piemērojam pastāvošo likumnodošanu, jo dodot antibiotikas cilvēkiem vai dzīvniekiem, tad, kad tas nav nepieciešams, tas eh, vājina viņu imunitāti, pretestību, un tas ir apdraudējums ne tikai mūsu veselībai, bet jau šobrīd ir nāves gadījumi tieši uh, antibiotiskās rezistences rezultātā. Katrai antibiotikai ir zināms dzīves cikls, un pārāk daudz lietojot antibiotikas pat dzīvniekiem, mēs uh, saīsnām šo dzīves ilgumu, un tādējādi mēs ietekmējam arī zāļu ražotāju nozari. Uh, Jo, ja zāļu ražotāji investē kādā antibiotikas izstrādē, tad viņi to dara, lai iegūtu peļņu. Un, zinām, laiku viņi var gūt šo peļņu, bet tagad šis uh, eh, termiņu ilgums samazinās, un tas grauj arī zāļu ražotāju nozari, un tas ietekmē jaunu antibiotiku uh, ražošanu. Protams, uh, šī pakotne tiek gatavota, mēs tai pievēršamies Un tas stiprinās arī mūsu izpildes pilnvaras šajā jautājumā, ne tikai tajā, ko es minēju par antibiotikām, bet arī citās jomās, kas ir saistītas ar uh, auga aizsardzību, uh, ar sēklām, neaizmirsīsim sēklas. Uh, sēklas ir uh, tāda lieta, kas arī var uh, radīt slimību izplatīgu, ja šī joma netiek kontrolēta. Uh, un eh, cerams, ka šī pakona tiešām nāks nākamā gada pirmajā kvartālā. Nākamais runātājs Grīfina kungs, lūdzu. Es tik tā? Viņa nav klāt. Tad mēs esam noslēguši otro jautājumu kārtu, un tagad pāriesim pie jautājumiem, ko uzdos eh, iekšējā tirgus komitejas eh, deputāti, un šo jautājumu kārtu vadīs Malkoms Hārbors. Lūdzu, Maikl, Malkom. Uh, Paldies, Matijas! Gribētu pateikties uh, vides komitejai mūsu deputātu vārdā, ka mums tiek dota šie iespēja uh, uzdot jautājumus uh, komisāru kandidātam uh, par programmām, par kurām viņš būs atbildīgs. Un gribētu atgādināt kolēģiem, ka mums būs uh, septiņi kolēģi, kuri varēs uzdot garos jautājumus. Atcerieties, ka tas ir viens, viens minūtes jautājums uh, un uh, divas minūtes būs atbildēji, un papildu jautājumu var uzdot tikai par šo pirmo jautājumu, ja nav saņemta atbildi. Un pēc tam būs trīs iesie jautājumi. Un ievadam gribu teikt, uh, jā, ka vides komitejas deputāti ļoti labi ievēro laiku, un es arī ļoti vērošu tiešām, lai laiks tiktu ievērots. Es ar prieku uzklausīju Borga kunga teikto viņa ievadrunā, ka viņš eh, ļoti aizstāvēs eh, patērētāju intereses un ka viņš gribētu, lai tās tiktu pārstāvēts visās vienotā tirgus politikās Eiropas Savienībā. Un tie ir jautājumi, par kuriem ļoti interesējas eh, manas komitejas deputāti un par tiem arī tiks uzdot jautājumi. Un pirmais jautājums uzdevējs Andrēs Švāps. Paldies, priekšstādāja kungs. Tieši šeit gribētu uzdot jautājumu. Jūs ievadvārdos jūs teicāt, ka patērētāju tiesībām jābūt, jākļūst par realitāti. Esmu ļoti priecīgs par šo jūsu nostāju un gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais. Kā mums izdosies tos likumdošanas aktus, kas jau ir pieņemti, tiešām arī transponēt uh, dalībvalstīs, it īpaši tās ir direktīvas, un kā mums izdosies uh, patērētāji labā tos pielietot. Otrs jautājums. Nesens pētījums parāda, ka daudzi pie, uh, patērētāji uh, nu, ir burtiski pārplūdināti ar informāciju un likumai noteikti uzskata, ka šāda informācija jāsniedz, bet viņiem ir grūti to saprast. Kā jūs panāksiet, lai patērētāji būtu adekvāti informēti? Keeping... Lielas paldies, ka ievērojāt laiku, Borga kungs. <clears throat> Several... Ir eh, vairāki instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Vai mēs tos eh, lietojam pienācīgi, efektīvi, tas ir atkal cits jautājums. Ja mēs eh, nepienācīgi ieviestu likumdošanu, tas būtu netaisnīgi pret patērētājiem, bet arī pret tiem, kas ievēro noteikumus. Ja nebūtu nekāda atšķirība, vai jūs ievērojat vai neievērojat noteikumus, tad visi paši neievērot noteikumus. Un tie ir noteikumi, kurus ir pieņēmusi Eiropas Savienība ar koplāmu procedūru. Tas eh, arī ir eh, darbietilgīgs process Es jau zināju, kāds tas ir, bet tagad to izjūtu tieši. Un tas būtu pat eh, sliktāk, ka ja ir likums, kas attiec uz visu iekšējo tirgu, un ka būtu milzīgas atšķirības tā ievērošanā dalībvalstīs. Es gatavojos piedalīties samitā, kur būs runa par patērētāju tiesību likumdošanas ieviešanu. Uh, Protams, būs neiespējami vienlaicīgi ieviest visus noteikumus bez izņēmumu, bet mums ir jāstiprina mūsu pūliņi, un šeit ir dažādi instrumenti, kas mums ir pieejami, piemēram, patērētāja aizsardzības centri, kur tiek koordinēti eh, šie pūliņi bet arī par sūdzībām. Ir jādod tāda iespēja. No manas juridiskās pieredzes esmu strādājis 15 gadus kā jurists tiesās, neesmu bijis tikai padomdevējs, bet tiešām es eh, strādāju arī tiesā, aizstāvēju cilvēkus. Tātad teikt eh, patērētājiem, ka viņš var vērsties tiesā, nu, tas pastāv uz papīra, bet tas ir ļoti sarežģīti, ir, tas ir dārgi. Uh, un uh, daži cilvēki nemaz negrib iet tiesā iekšā. Un uh, ir likumdošana, kas tiek gatavota, ka patērētājs var vērsties pret kaut ko um, ar uh, lētāku, ātrāku uh, strīdu risināšanas metodi. Uh, jo ieviešana nozīmē arī, ka cilvēki var sūdzēties. Tātad tā ir informācija, drošība, uh, ieviešana, bet arī sūdzības iespēja. Komisijas dienesti dara uh, ļoti labu darbu, attiecinot to arī uz tiešsaistes tirzniecību, piemēram, uh, grāmatu pirkšanu vai ceļojumu pirkšanu internetā ir uh, aktuāls joms šajā sakarā. Uh, Paldies. Papildu jautājums priekšsādātāji. Turpinot tā teikto, Konkrēti tas taču a, nozīmē, ka a, pārrobežu prakses ir a, jā. A, pārnes arī vienotā likumdošanā, jo pārobeža patērētāji arī jāaizsargā. Un ko jūs darīsiet, lai dalībvalsts rosinātu būt aktīvs šajā jomā? Darā. Borga kungs, jā, ir vēl citi instrumenti. Uh, Eh, gribēju minēt šo eh, rezultātu tabulu. Patērētā rezultātu tabula eh, ir ļoti svarīga. Tas ir efektīvs instruments ne tikai kā vērtēt mūsu veikumu, bet citi var arī vērtēt mūsu veikumu. Uh, un arī šīs te uh, vaininieku nosaukšana vārdā un uh, labo rezultātu sasniedzēju nosaukšana vārdā. Un ja manā valstī ir kāda laba rezultāta, tad uh, es, protams, esmu lepns. Protams, ja, viņa, ja mūsu valsts ir pēdējā vietā, tad neesmu tik iepriecināts. Uh, Nu, tās nav īstas sankcijas, bet tās varbūt ir tādas politiskas sankcijas, kas ir gandrīz tikpat svarīgas kā juridiskas sankcijas. Jā, tiešām ir veidi, kā uzlabot ieviešanu, mums eh, tas ir jādara, mums eh, jāņem vērā jaunākie sasniegumi, eh, jāskatās, kas notiek internetā, un nevaram to ignorēt iekšējā tirgu jo tiklīdz ir produkts, kas nav drošs, tam ir iespēja uh, kaitēt 500, 500 tūkstošiem patērētāju. Paldies! Un tagad uh, Gebhārdas kundze. Sveicu jūs šajā uzklausīšanā. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra amata kandidāta kungs. Pirmajā jautājuma kārtā jūs eh, ļosmīgi eh, veiksmīgi runājat par subsidaritāti un uh, pamatiesību ievērošanu. Un uh, nedavāt atbildes, izmantojot šos jēdzienus. Tādēļ uzdošu divus konkrētus jautājumus, uz kuriem jāatbild jā vai nē. Pirmais jautājums. Komisāra Redinga gatavo likuma projektu par uh, kvotām Uh, uzņēmuma valdēs. Vai jūs atbalstīsiet Redingas kundzi, jā vai nē, kolēģijā? Otrs jautājums. Eiropas parlaments ar plašu, burtiski ar kvalificētu uh, vairākumu aicināja komisiju izstrādāt likumu uh, projektu par pamatkontu katram pilsonim. Bet mēs neredzam komisijas programmā neko, kas būtu. Uh, uh, vērsts uz to, vai jūs Barņiekungu atbalstīsiet šo likumprojektu izstrādāt, jā vai nē? The, the, the question about, uh... Jātājums, uh, jūs droši vien atbildēsiet uz to. Tā nav mūsu komitejas atbildība, bet, nu, droši vien jūs labprāt atbildēsiet. Uh, Kārbārkungs negrib izklausīties pārgudrs, bet uh, atbild ir jā un jā. Un tā ir tā atbilde, ko jums gribu sniegt. Protams, ar to neapstāšos, pateikšu arī, kāpēc es saku jā un jā. Par kvotām. To daļēji uh, nosac harta, jo tā aizliedz uh, diskrimināciju dzimuma un uh, seksuālās orientācijas dēļ, bet uh, ir atļauta pozitīvā diskriminācija. Nē, man nav nekādu problēmu ar kvotu jautājumu. Protams, ir eh, jāvērtē, kādi būs šī priekšlikuma elementi, jo daudziem ir uh, iebildumi pret vēlētiem amatiem, bet uh, eh, regulātorās iestādēs kāpēc nē? Jo ja nekas cits nedarbojas, tad ir jāizmanto kvotas. Uh, Par banku kontiem, ja nemaldos, to minēja jau savā ievadrunā, tas ir solījums. Priekšlikums būs, tas tiks pieņemts, protams, man tas ir jāapspriež ar komisāru Barņē, un um, tas uh, varbūt uh, nāk par labu daudziem, jo tas uh, mainīs daudz ko patērētājiem. Tas nav kaut kas tāds aptuvens, uh, vai gaistoši. Tas ir kaut kas, kas ietekmēs uh, uh, cilvēku dzīvi, ikdienas dzīvi, tas nodrošinās lielāku caurskatāmību, iespēju mainīt bankas, atvērt kontu citā bankā un dienesti man ziņo, ka uh, ir paredzēts to pieņemt šo priekšlikumu 2013. gada februārī. Vai jums ir papildi jautājums? Jā, par šo otro punktu papildu jautājums. Šeit runa ir ne tikai par caurskatāmību vai kontu atvēršanu citur, bet gan uh, rūpēm par to, lai katram pilsonim būtu pieeja kontam. Un uh, sākotnējā uh, uzrunā jūs runājat par iniciatīvām, un tas ir tā ļoti nenoteikti. Un tādēļ es gribētu šo tiesisko uh, uh, ietvaru un tiesiski noformulētas pilsoņu tiesības pieeja šiem kontiem? Uh, es pilnībā piekrītu. Tātad pieejamība ir ļoti svarīga kontam, jo konts ir kļūst tikpat svarīgs gandrīz kā identitātes karta, ir svarīga arī caurskatāmība par izmaksām un arī iespēja mainīt banku. Bet, protams, direktīvas galvenais uzsvars tiks likts uz pieeju. Uh, Uh, pārdarot tos par uh, tiesībām patērētājiem. Tons Manders. Eh, Barga kungs. Mēs šeit uh, nodarbojamies ar uh, patērētāju aizsardzības jautājumiem. Jūs arī esat patērētājs, un es domāju, ka arī jūs vajadzētu kaut kādā veidā aizsargāt. Uh, Nu, tagad uh, tiek runāts par daudz ko. Dalīkungam bija jāatkāpjas aizdomu dēļ, nekas netika pierādīts. Un noteikti, ka ir arī uh, tādas uh, personas, kas uh, ieņem augstu posteni komisijā, un Olaf uh, tos uh, pārbauda, dalī uh, kungs. Uh, Un jūs būsiet atbildīgs arī par veselības aizsardzību, par to, lai jaunie patērētāji tiktu informēti, lai uh, viņi varētu pieņemt lēmumus par drošiem projektiem, produktiem un arī par pārtiku. Un es domāju, ka jūs arī atbalstīsiet šīs idejas. Un nākošais jautājums, uh, kā jūs nodrošināsiet to, lai pacientiem un patērētājiem būtu vienkārša pieeja jauni izstrādātiem, jauni izstrādātām zālēm? Nu, jāsaka, neviens no šiem jautājumiem nav mūsu komitejas tieši atbildībā, taču es būšu ļoti pielaidīgs šeit. Pirmais jautājums par Olafu, manuprāt, tieši neatiec uz šo jautājumu, taču es atstāšu to Borgu kungu ziņā, vai viņš vēlas, cik lielā mērā viņš vēlas atbildēt uz šiem jautājumiem. Es domāju, ka jautājums ir par to, cik uh, piesardzīgi un gudri mēs eh, rīkojamies šajās lietās. Es esmu strādājis dalīkunga kabinetā. Es ceru, ka dalīkungs varēs aizstāvēt savu pozīciju, savu nostāju. Tas arī viss, ko es varu teikt. Dalīkungs ir atkāpies un ir izlemts par to, ka tiek aizstāts viņš šajā amatā. Mana valdība piedāvāja manu kandidatūru viņa vietā. Es nodrošināšu kontinuitāti, taču tanīpat laikā man būs arī savas jaunas idejas. Olafs, es domāju, var aizstāvēt pats sevi, un man nav jāuzstāj šeit kā šīs organizācijas advokātam. Par pārtikas kursiem. Protams, ka tiem ir jābūt brīvprātīgiem. Mēs nevaram uzspiest cilvēkiem ievērot kaut kādus kūras vai kursus. Protams, cilvēki ir jāizglīto. Mums nav viņiem jāsaka, ka nevarēs to vai šo produktu, nē. Ir jāinformē viņi par eh, produktu sastāvdaļām un par to, kādas tām var būt ietekmes uz cilvēku veselību. Par jaunajiem medikamentiem. Mums vienmēr jābūt atvērtiem inovācijai, arī alternatīvajiem medicīnas produktiem. Ir cilvēki, kas labprāt eh, lieto nevis tradicionālās zāles, bet citas alternatīvas, un ja šīs alternatīvas ir drošas, tad mēs nedrīkstam iejaukties pilsoņu un patērētāju tiesībās izvēlēties to, kādi medicīniskie produkti viņa prāt viņam varētu palīdzēt, vai nu atvieglojot viņa ciešanas, vai arī izārstēt šo cilvēku. Es zinu, ka ir direktīva par alternatīviem medicīnas produktiem. Šobrīd tiek pētīta arī iespēja par uh, medikamentu pieejamību, jauno, veco, tradicionālo un alternatīvo medikamentu pieejamību. Un tādēļ es uzskatu, ka šajā jautājumā patērētājiem jāatstāja zināma izvēles brīvība. Protams, pieņemot to, ka mēs aizsargājam, eh, ka mēs aizsargājam šos te medicīnas produktu parametrus. EMA ir aģentūra, kas ir neatkarīga un nepieciešama šo neatkarību eh, garantēt un arī uzskatām demonstrēt. Paldies! Es neļaušu jums uzdot papildu jautājumu, jo jūs uzdevāt jautājumus par citiem jautājumiem, kas neskar mūsu komitē. Turunenes kundze, lūdzu. Eh, e Paldies! Tagad par uh, patērētāju aizsardzību Eiropas uh, Savienībā. Uh, Jūs pieminējāt dažādas procedūras un procesus. Uh, esmu iepriecināta to uzklausīt. Piemēram, um, tiesības, uh, lai uh, patērētājiem būtu bankas konts un arī pārtiks produkti. Kādus jaunus pasākums jūs ierosināsiet, lai aizsargātu Eiropas patērētājus? Un priekšstādātāja kungs man jāpievēršas ir vēl kādam jautājumam, kas ir ļoti nozīmīgs. Uh, un tas ir nozīmīgs personai, kas grib kļūt par komisāru, jo komisija ir kopēja kolēģija. Kolēģija, kas kopā pieņem lēmumus. Jūs pārstāvēsiet 500 miljonus uh, pilsoņu. Ko jūs domājat par 21. paragrāfu? Jūs pats to pieminējāt. Uh, Tika runāts arī par dzimumu uh, līdztiesību, par reproduktīvos veselību, sieviešu tiesībām. Šie bija ļoti kritiski vārdi, kurus dzirdējām, un gribu dzirdēt no jums, vai jūs aktīvi aizstāvēsiet antidiskriminācijas direktīvu. Stvūk. Borga kungs, lūdzu. Yes, and not... Jā, un nevis tādēļ, ka ir iekšējais tirgus, bet tādēļ, ka tā ir pareizā izvēle. 21. pamatiesību hartas punkts šodien atspogļojas arī Maltas tiesību aktos. 21. pantu visā pilnībā esam pārkopējuši mūsu tiesību aktos, kas attiecas uz dzimumu vien līdztiesību Maltā. Es atbalstīju šīs izmaiņas. Ja es atbalstīju šādu pavērsienu manā valstī, kādēļ lai es to neatbalstītu visā Eiropas Savienībā? Es varu garantēt, to, ka es to atbalstīšu. Un es jau pieminēju konkrētus piemērus tam, kā tas var tikt izdarīts jau tagad. 21. pāns parādās pamatiesību hartā, taču neviens no klātesošajiem šajā telpā nevar ar pilnību pārliecību teikt, ka viņa valstī viss tiek darīts saskaņā ar šo 21. pantu. Katram komisāram ir jārūpējas par to, lai 21. pants netikt attiecināts tikai uz veselību un kādām brīvībām, bet arī uz visām citām Eiropas Savienības politikām. Es gribētu nedaudz izteikt atšķirīgu viedokļu to, par to, ka nav jauna iniciatīva attiecībā uz uh, uh, patērētājiem. Ir ADR, par ko notiek trialogs, tāpat arī ir ODR, par ko notiek trialogs. Ir arī patērētāju programma, kas nav iniciatīva, bet kas ir bagāta ar dažādiem pasākumiem. Bez tam gatavojam direktīvu par piekļuvi banku kontiem un cerams, Līdz nākamā gada janvārim taps priekšlikums par produktu drošību. To mēs gatavosim kopā ar citiem komisāriem, ar komisāru Tajāni. Lūk, ir vesela virkni iniciatīvu, kas vērsts uz patērētājiem. Es labprāt tā koncentrēju spēkus uz dažām iniciatīvām, kas vainagosies panākumiem, un nevis skrienu pakaļ veselam virknim mērķu, un tad beigās atklāju, ka nevar nevienu no tiem panākt. Es ticu mērķtiecībai. Ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, manā rīcībā būs ierobežots laika taims, es, protams, laika sprīdis, tikai desmit mēneši. Protams, ka es darbošos saskaņā ar to, eh, kāds būs mans iespējas. Protams, ka e, pastāv iespēja likt pamata akmeņus arī nākamās komisijas darbībai. Kā jau teicu, es labprāt uh, darīšu to, ko var sasniegt. Turnēns kundze, papildu jautājumu. Paldies, Borga kungs. Man tiešām ir papildu jautājums. Ir bijušas garas debats par kolektīvajām tiesas prasībām šeit Eiropas parlamentā. Nē, e, priekšsēdētājs pārtrauc, lūdzu, e, uzdodat jautājumu, kas sasaistīts ar iepriekšējo jautājumu. Jā, tas ir sasaistīts, saka Turnens kundze. Es prasīju par jaunajām iniciatīvām. Vai jauna iniciatīva varētu būt uh, e, pār kolektīvajām strīdus izšķiršanas tiesībām? Tālāk par 21. pantu. Tā 21. pants nozīmē aktīva LGBT ietvers atbalstīšana. Uh, ko arī piedāvās Redings kundze. Otrakārt, vai jūs aktīvi atbalstāt attīstības politikas sadaļas veltīšanu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām un programmu finansēšanu, kas attiec uz šiem jautājumiem? Komisāra kungs. Es mēģināšu atbildēt. Jā, ja Redings kundze nāk klājā ar priekšlikumu, Redings kundze ir atbildīga par tiesībām. Ja būs šāda iniciatīva, tad nav jau nekāda iemesla, kādēļ es neatbalstīšu šīs programmas, ja tās saskan ar pamatiesību hartu 21. pāntu un hartu kopumā. Par attīstības programmu. Par to atbild attīstības komisārs, un man liekas, ka es jau atbildēju uz līdzīgu jautājumu. Proti, neko nemēģināšu darīt, lai svītrot kaut kādas līnijas no programmas. Protams, pieņemot, ka programma tiek veidot saskaņā ar visiem noteikumiem. Par kolektīvo strīdus izšķiršanu. Es varētu atbildēt pret jautājumu, kāds ir jūsu personiskais viedoklis. Mans personiskais viedoklis ir tāds, ka es esmu par šīm iespējām, par kolektīvo strīdus izskatīšanu. Es pagājušā vasarā, šovasar es balsoju Maltas parlamentā par to, lai pirmo reizi Maltā arī tiktu ieviesta iespēja uh, veseliem kolektīviem mēģināt izskatīt strīdus kopīgi. Uh, Manuprāt, 18 no 27 dalību valstīm jau ir pieņēmušas kolektīvās strīdus risināšanas tiesības. Protams, jūs sapratīsiet, ka jebkura direktīva šajā jautājumā tiks veidota sadarbība ar citiem komisāriem, un tādēļ tas būtu pārāk augstprātība, ja es tagad teiktu, ka mēs sekosim tādai vai citai līnijai, es viens pats nebūšu noteicējis. Uh, Taču es piekrītu jums, ka ir pienācis laiks kaut ko darīt šajā aspektā, šajā jomā. Paldies! Es atvainojos internetu skatītājiem. Šķiet, ka uh, kamera šobrīd nedarbojas. Tā kamera, kas rāda komisāru kandidātu, kameras visu laiku rāda mani. Par to arī atvainojos. Ceru, ka šī kļūma drīz tiks labota. Uh, eh, Bīlenkungs, lūdzu, nākamais jautātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kandidāta kungs. Mūsu komiteja mēģināja uzlabot patērētāju situāciju, mēģinam viņus pilnvarot vairāk, mēģinam panākt to, lai patērētājs varētu veikt informētu izvēli. Es zinu, ka jums ir ļoti liela pieredze Maltas parlamentā, un tādēļ esmu pārliecināts, ka jūs labi sadarbosieties ar Eiropas parlamentu. Uh, Esmu pārliecināts, ka varam ar jums rēķināties šajā jomā. Man ir sekojuši jautājums. Ko jūs darīsiet, lai patērētāju aizstāvības politika kļūtu par prioritāti dažādo politiku vidū? Jūs pats teicāt, ka būsiet patērētāja tiesība aizstāvis. Kā jūs aizstāvāsiet, aizstāvēsiet patērētājus tad iestrādāsiet arī citās jomās. Es zinu, ka patērētāja stratēģija arī šāds prioritāts ir minēts. Paldies, Borga kungs! Es sākšu ar hartas pamatiesību hartas 38. pantu. Tas arī būs mans darbības pamats. Šajā pantā teikts, ka Eiropas Savienības politikas jāveido tā, lai tiktu nodrošināta augsta līmeņa patērētāja aizsardzība. Mēs negribam te sadrumstalot patērētāju aizsardzību un piedāvāt eh, šo jautājumu izskatīt tikai tam komisāram, kas atbildīgs par patērētēm. Nē, katram ģenerāldirektorātam ir jānodrošina tas, lai notiktu augsta līmeņa aizsardzība patērētājiem, lai tā tiktu piedāvāta. Ļaunākais, kas var notikt, ir pateikt, tā Redings kungs ir atbildīga par patērētāju aizsardzību, vai Borga kungs ir atbildīgs par patērētāju aizsardzību, un pārējie komisāri tad pilnībā varētu ignorēt patērētāju aizstāvību. Tas būtu nepareizi. Pamatiesība harta mums piedāvā citu mandātu Tā paredz, ka patērētāja aizsardzība jāievēro visos jautājumos. Patērētāju aizstāvības darba kārtība pamatojas uz drošību, izglītošanu, informēšanu un tāpat arī tiesību aktu ieviešanu un strīdus izskatīšanas uh, kārtību. Es domāju, ka pašos pamatos, es šos četrus principus esmu pieminējis, taču pašos pamatos viss atkarīgs ir no tā, kāda notiks šī strīdus izskatīšana, jo ir pilnīgi bezjēdzīgi baudīt kādam tiesības, kuras nav īstenojamas. Tātad manas divas prioritātes būs šī te strīdus izskatīšana un patērētāju aizsardzības iekļaušana visās horizontālajās politikās komisijā, visos ģenerāldirektorātos, tā lai tā pārņem pilnīgi visu. Paldies! Perfekti iekļāvāties divās minūtēs. Bīlēnkungs, jums ir papildi jautājums? Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs! Man tiešām ir papildu jautājums par informāciju un patērētā izglītošanu. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd spēkā esošie mehānismi, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju zināšanas un uzturēt patērētāju informācijas centrus, ir ECC uh, eh, tīkls izveidots internetā, vai ar to pietiek, vai ir pietiekami laba sadarbība? Uh, Un kādi ir tālākie attīstības virzieni? Ko jūs, kā jaunais komisārs, darītu, lai uzlabotu jau šobrīd spēkā esošos mehānismus? Paldies, Borga kungs! Jā, joprojām ir daudz, kas darāms šajā jomā. Ja nebūtu daudz, kas darāms, tad jau nebūtu vajadzīgs komisārs šajā jomā. Es uzskatu, ka mums ir vairākas sviras, kuras mēs varētu uzlabot un nedaudz uzasināt, ja tā teikt. Es jau pieminēju patērētāju sardzības centrus, kas ir tāds tīkls. Dalību valstīs ir šie patērētāju sardzības uh, orgāni. Tas ir jāstiprina tīpaši tik lielā patērētāja tirgu. Es jau pieminēju salīdzinošās tabulas un vēl gribu pieminēt arī pētījumus. Reizēm ir zinām alerģija pret pētījumiem. Tie maksā daudz, tie. Uh, tomēr var būt ļoti noderīgi. Nu, piemēram, ir eh, kāds pētījums, kas ir novedis pie direktīvas par tirdzniecību tiešsaistē. Pateicoties šim pētījumam par patērētāju uzvedību, tapa direktīva par produktu pirkšanu internetā un par krāpšanu. Cilvēki uh, atzīmē kaut kādus, ieklikšķina kaut kādus lodziņus un patiesībā atsakās no kaut kādām savām tiesībām to izdarot. Protams, patērētājam pašam vajadzētu atzīmēt šos lodziņus, un nedrīkstētu būt tā, ka šie lodziņi jau pēc definīcijas ir atzīmēti. Mēs veicam pētījumu šajā jautājumā, to veica mūsu dienests kas atbildīgs par patērētāju aizsardzību. Šim pētījumam bija arī reāli rezultāti. Es uh, uzskatu, ka šāds paņēmiens ir izmantojams arī nākotnē. Lielas paldies! Denis De Jongs, nākamais jautātājs. Paldies, priekšsādātāji! Borga kungs! Diemžēl ir tā, ka Eh, vienzimuma pāri, kā patērētāji joprojām saskars ar diskrimināciju. Piemēram, ja viņi grib gulēt vienā viesnīcas istabā, tad viņiem ir eh, jārezervē divas istabas. Duranons kundze teica, ka sarunas norit ļoti lēni. Vai jūs mums varētu apsolīt, ka jūs, eh, ja būsiet komisārs, iestāsieties par direktīvas īstenošanu? par to, lai dalību valstīm tiešām tiktu piespiests to īstenot. Um, tika teikts, ka integritāte ir ļoti svarīga. Ko jūs varētu pateikt par papildu funkcijām, kas jums ir, bet no kurām jums būs jāatsakās interešu konflikta dēļ? Un ko jūs definējat kā interešu konfliktu kā patērētāja aizsardzības komisārs? Uh, Lielas paldies! Borga kungs. The only posts I have right now are that of a parliament. Vienīgie posteņi, kas man ir, ir parlamentārieša, ministra postenis un esmu arī dažu klubu biedrs, eh, goda biedrs Maltā. Es ceru, ka tas netraucēs eh, man darboties amatā. Nē, esmu nekādu komerciālu uzņēmumu direktors es biju, bet vairs neesmu, man nav nekādas uzņēmējdarbības intereses, nekāda veida intereses. Un um, uh, tiklīdz es kļuvu par ministru, um, uh, 98. gadā es pilnībā atteicos no sava jurista bireja. Es nesaņemu nekādus maksājumus, man nav nekādu saikņu, un es uh, vienkārši atstāju savus klientus likteņa ziņā. Un vienkārši iemeslu dēļ es biju tieslietu ministra, tad iedomājieties, kāds būtu interešu konflikts, ja vispār man būtu kaut kāda saikne ar manu juridisto, juristu biroju. Es jau atbildēju uz jautājumu par to, ko daram ar 21. pantu, vai mēs to vienkārši ierāmējam mūsu birojos, mājās. Nē, mums vajadzētu to ieviest mēs varam to ieviest ar konkrētiem pasākumiem. Es jau vienu minēju, kas uh, uh, attiecas uz asins uh, donoriem un Maltā. Attiecībā uz veselību būs jauns uh, likums, kopā ar Tieslietu ministru mēs to izstrādājām, un būs iespējams jebkurā slimnīcā uh, tātad piekļūt partneriem, vienalga, vai tas būtu vienzimuma vai cita otra dzimuma partneris. Tātad, tad, kad ir šie uh, diskriminācijas gadījumi, kur vēl ir atļauti, ja tur ir saikne ar 21. pāntu pamatiesību hartā, es atbalstīšu šīs nepieciešamās izmaiņas. Lielas paldies! Eh, uzklausīšanas priekšsādātājs man nodeva vēstuli no Klaus Hainer Lēnes, un viņš apstiprina, ka uh, juridisko lietu komiteja ir pārbaudījusi uh, Borga Konga inter, interešu deklarāciju, tad uh, viņi atzīst, ka viņiem nav nekāda papildus komentāra. Tur gan bija dažas drukas kļūdas, bet tas arī viss. Mēs īsti nesaprātām, kādu klubu biedrs jūs esat, eh, vai tie bija head clubs vai boat clubs, band clubs. Tātad mūzikas klubu biedrs viņš ir, un katrā uh, pilsētā ciemā ir savs orķestra klubs, un, protams, es esmu eh, šādu klubu goda biedrs, uh, un uh, tā ir tikai sagadīšanās, ka tas ir mans vēlēšana apgabals. Uh, Nezinu, kādu instrumentu jūs spēlējat, bet nu labi. Denis De Jongs, jums ir papildi jautājums, lūdzu īsi izsakieties. Jā, paldies priekšsēdātājs, var izteikties īsi. Kas attiecas uz jūsu papildu pienākumiem, tās, eh, tos jūs paskaidrojat, bet neko nedzirdēju un tomēr gribētu par to skaidri dzirdēt, ko Borga kungs gribētu eh, darīt ar diskriminācijas direktīvu. Tātad eh, nevis ir runa par 21. panta piemērošanu, bet par to, ka dalībvalsts padomē šeit nepiekritīs. Okay. That's again not technically part of our. Nu, jā, tehniski tas nav mūsu komitejas kompetencā, bet, nu, došu jums vārdu. Esmu cīnījies pret diskrimināciju savā politiskajā un juridiskajā kartierā, dažādu veidu diskrimināciju, un nav nekādu iemeslu to pārtraukt. Uh, to darīšu arī turpmāk, jau minēju vairākas iniciatīvas, kuras uzņēmos, kad biju jurists, ministrs, cīnoties pret diskrimināciju, kas uh, pastāv. Un uh, es uh, cīnījos pret to, strādājot pie likumdošanas, jo es ticu cilvēka cieņai, jo. Un es uzskatu, ka nedrīkst būt pamatota diskriminācija, nepamatota diskriminācija. Um, ja man piešķir uh, um, automašīnu stāvvietu pie parlamenta, tad tā nav diskriminācija. Bet tā tad dažāda diskriminācija, kas ir minēta pamatiesību hartā un cilvēktiesību hartā, tad uh, es cīnīšos pret šādu diskrimināciju, jo es ticu uh, cilvēka cieņai. Paldies! Un tagad uh, pēdējo garo jautājumu uzdos Borgēzio kungs. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kandidāta kungs, vispirms sirsnīgi sveicu jūs, es abrīnoju jūsu salu, tā ir brīvības sala un ļoti lepna ar savu identitāti. Nesen bija eh, spriedums, um, kas noteica, ka valstīm, valsts nedrīkst aizliegt tirzniecību ar CE produktiem. Vai tas nav tāds ļoti ierobežojošs noteikums, jo patērētājiem taču ir eh, interese uzzināt tieši no kurienes nāk produkti? Eh, vai jūs eh, atbalstīsiet kol, jūsu kolēģa vēlme atsaukt šo dosie, vai nav tomēr jāinformē patērētāji par eh, geogrāfiskiem un uh, ekonomiskajām norādēm. Manā valstī daudzi uh, medikamenti vai, piemēram, um, rotaļlietas tiek uh, konfiscētas, kas uh, ir kaitīgas mūsu bērnu veselībai. Uh, Tātad caurskatāmība un noslēgšu to līdz savu jautājumu priekšsādātāju. Priekšsādātājs pārtrauc tātad par caurskatāmību eh, tiešsaites tirzniecībā un um, lūdzu, Borga kungs. Jā, es jums varu piekrist. Un proti, ka mums šeit ir jādara vairāk, lai nodrošinātu šo produktu drošību, kas nāk no citām valstīm, kas tiek ievesta Eiropas Savienībā. Bet mums šeit nav, diemžēl, tāda pati kontrolas sistēma kā pārtiks jomā, kas attiecas uz importētiem pārtiks produktiem. Bet uh, risks joprojām pastāv, jo ja kāda prece, kas nav pārtiks produkts, tiek uh, ievest Eiropas Savienībā tirgu ar 500 miljoniem patērētāju, tad tas ir potenciāls risks šiem patērētājiem. Es nevaru runāt par šiem konkrētajiem gadījumiem, kas attiecas uz šo uh, eh, CE marķējumu, bet es gribētu darīt visu, lai nodrošinātu drošību uh, gan man personīgi, gan komisijai kopumā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet arī citas jomas šeit ir jāmin. Mēs, piemēram, varētu runāt par pakalpojumu drošību, kas tiek sniegt Eiropas Savienībā, jo mēs vienmēr runājam par produktiem, bet ne par pakalpojumiem. Piemēram, ugunsdrošība vai drošība Eiropas Savienības viesnīcās, tur ir jābūt eh, drošiem eh, ugunsdrošības noteikumiem. Tas ir tiešām ļoti būtisks risks. Es padomāšu par to, ka varētu varbūt izstrādāt eh, zaļo grāmatu un uzsākt konsultācijas par šiem jautājumiem. Tā ir viena no manām idejām. Negribētu tagad um, komisāru kolēģijas eh, kolēģus atturēt eh, iet tālāk par šo priekšlikumu, proti, ka eh, šajā drošības tīklā varētu iekļaut arī pat pakalpojumus. Tikai tādējādi mēs varēsim būt droši, ka iekšējais tirgus ir drošs, tādu, kā mēs to vēlamies. Vargēs jau kungs papildi jautājumu vārds. Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Par tiešsaistes tirzniecību un uh, azartspēlēm tiešsaistē internetā. Nesen komisija uzzināja, tātad eksperti ziņoja par to, ka uh, ir satraucoša attīstība, proti organizētās noziedzības uh, grupas darbojas šajā sektorā. Varbūt šeit vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, nevis tikai, lai uh, aizsargāt sabiedrību pret šiem, no šiem uh, noziedzniekiem, bet arī tieši, lai patērētājus aizsargātu, ja viņi spēlē azartspēles uh, internetā vai pērk preces internetā, un ja aiz tā slēpjas šie uh, kriminālie grupējumi. Jā, tad es, te es jums varu piekrist arī tāpēc, ka šī tiešsaistes tirzniecība ir kaut kas pozitīvs, ir taču pareizi. Uh, ka mēs atbalstām šo jomu, bet šis ir uh, koks ar diviem galiem. No vienas puses tas var um, sniegt mums jaunas papildus iespējas, uh, bet no otras puses uh, šādā veidā netraucēti var darboties grupējumi, kas iekšējo tirgus uh, izmanto saviem nolūkiem, ļaundabīgi izmanto iekšējo tirgu. Uh, un ļaunprātīgi izmanto arī patērētāju tiesības. Te mums ir jāpievērš sava uzmanība. Es zinu, ka ir attiecīga direktīva par šiem jautājumiem, bet es nezinu, vai šīs direktīvas īstenošana ir pabeigta. Un tā būs viena no manām prioritātēm turpmākajos, turpmākajā mandāta periodā, ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā. Paldies, un tagad mēs pāriesim pie trīs īsajiem jautājumiem. Atgādināšu, ka ir 50 sekundes jautājumam un 2 minūtes atbildēji. Obermajer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Augustā nosūtīju jautājumu komisijai par uh, plain packaging, par uh, cigarešu iepakojumu bez uzrakstiem. Borga kungs, jūsu priekšgājais. Uh, atbildēja, ka 12. gada beigās būs priekšlikums. Tad jautājums man, vai jūs varbūt jau esat saņēmis informāciju par šo darba dokumentu, par tā statusu. Tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums, jo šeit ir runa par tūkstošiem darba vietu iepakojumu rūpniecībā. Un kā jūs vērtējat risku, kas varētu izrietēt no šī iepakojuma attiecībā uz kontrabandu un produktu piratēriju? Un vai šeit nav iejaukšanās uh, um, zīmola tiesībās. Um, un kā jūs vērtējat to, ka trūkst pierādījumu par to, ka šāds iepakojums varētu samazināt tabaks patēriņu? Tbūk. Grūtības atbildēt uz šo jautājumu ir tādas, ka uh, direktortība joprojām ir konfidenciāla. Tātad es varu tikai sniegt savu tīri personīgo viedokli. Nekādā veidā nepaušu šeit komisijas viedokli. Esmu redzējis šo nemarķēto iepakojumu, un ja jūs man eh, pajautāsiet, nu, jā, tas varētu būt efektīvs, bet vai mēs esam uh, nonākuši tik tālu, ka uh, tabakas direktīvā būtu jāiekļauj šis uh, eh, nemarķētais iepakojums, nu es nezinu. Tomēr kaut kam ir jābūt uh, par iepakojumu, kas būtu efektīvs. Es jau teicu, ka tabakas produktiem būtu jāizskatās kā tabakas produktiem, nevis kā kaut kam ciktām, citiem. Un arī garšai vajadzētu būt attiecīgai. Un uh, es domāju, ka tas virziens, kurā es gribētu doties, ir diezgan skaidrs. Un Šādi es neizpaužu jums nekādus direktīvas noteikumus, kaut gan, protams, Eiropas Savienībā nav nekādu um, um, noslēpumu, jo dažas detaļas jau ir noplūdušas, bet par tām es nekomentēšu. Vienīgā valsts, kas šādu iepakojumu jau ir ieviesusi, ir Austrālija, ja nemaldos. Esmu redzējis dažas uh, cigarešu paciņas, kas varētu padarīt uh, nepatīkamāku tabaks produktu pirkšanu, nepievilcīgākus šīs iepakojumus. Un uh, bija 15. augustā um, pieprasījums Austrālijas augstākajā tiesā, bet uh, tas tika noraidīts, un tagad ir uh, prasība pret Austrāliju PTO, un ir visi šie sarežģījumi. Bet es gribētu to atstāt dalību valstu ziņā. Tātad tā būtu brīva dalību valstu izvēle ieviest šādu iepakojumu vai nē. Bet es negribētu šobrīd eh, piespiest Eiropas Savienības līmenī tādu ieviest. Bet, nu, var gadīties, ka tad, kad tabaks direktīva tiks uh, palaista un tak, sāks skatīt uh, to parlaments, tad uh, varbūt tā, ka tā kļūs stiprāka vai varbūt arī vājāka. Es būtu pret līdzšinējās tabaks direktīvas uh, vājināšanu, kas tiek gatavota. Uh, Paldies, Bustokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Borga kungs, es jūs pazīstu personiski, nevis tikai tādēļ, ka mēs esam no vienas politiskās partijas, bet tādēļ, ka es dzīvoju trīs kvartāls uh, tālāk no jums. Un jā, un mums ir arī viens uh, mūzikas orķestra klubs. Es vienmēr esmu jūs uh, abrīnojis par jūsu godīgumu, bet, protams, arī par to, ka jūs esat cilvēktiesību un demokrātijas simbols Maltā. Un tās ir tās vērtības, kas ikvienam šajā, istabā, šajā telpā ir ļoti dārgas. Gribu jums pateikties par to, jo bez tādiem tādiem cilvēkiem kā jūs, mūsu valsts, mana valsts nebūtu tāda, kas pieturas pie Eiropiskām vērtībām. Man ir jautājums, kā jūs, kā komisārs, aizstāvēsiet patērētājs no uh, nepareizām praksēm, nu, piemēram, agresīvas prakses, kas, pie, kas piesaista patērētājs un liek viņiem nopirkt kaut ko tādu, ko viņi nekad nav plānojuši pirkt. Kādi ir tie konkrētie pasākumi, ko jūs gribētu ieviest, lai pasargātu patērētājs no šādas agresīvas biznesa uzvedības? Paldies! Jā, Busutilkungs, paldies par jūsu uh, vārdiem, lepniem vārdiem. Es gribētu teikt, ka tas, ko jūs šeit pieminējāt, mm, nu, tas ir kaut kas tāds, ko es apkaroju arī savā jurista darbībā 80. gados un 90. gados. Kāds cilvēks ienāca pie manis jurista kabinetā ar rēķinu, kas viņam jāapmaksā. Viņš nekad nav uh, gribējis pirkt šīs lietas, bet viņam ir uzspiestas. Tolēk tās bija enciklopēdijas. Šobrīd tās ir dažādas citas preces, kas vēl lielākā veidā tiek uzspiestas internetā. Uh, Es nepērku grāmatas, es bieži pērku grāmatas online, tiešsaistē, dažreiz gan iegriežos arī grāmatnīcās. Ir aizvien vairāk cilvēku mūsdienās, kas pasūta brīvdienu pakotnes internetā. Ja mēs neapkarosim melīgos apgalvojumus, tad tas būs ļoti slikti, jo tie attiec pat uz tādām lietām kā medikamenti, kas bieži tiek pārdoti tiešsaistē. Mums ir jāskatās, kas notiek dažādās dalību valstīs šajā jomā. Ja mēs to nedarīsim, tad tiesību aktu ieviešana kavēsies, un tad mēs nepildīsim savus solījumus, ko esam devuši patērētājiem. Es jau pieminēju dažādos pasākums ODR, ADR, salīdzinošās tabulas patērētāja aizsardzībai, kolektīvās prasības iesniegšana tiesā. Bez tam mums ir jāiedziļinās arī ziņojumā, kas drīz vien ienāks par tiešsaistes tirdzniecību un par disciplīnu tajā. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem uzmanīgiem šajā jomā. Es, es eh, varu solīt, ka es pats tāds būšu. Tieši tāpat kā jautājumā par veselības solījumiem, arī dažādi citas reklāmas ir jāizravē, ja tās ir absolūti nepamatotas. Un es jau pirmīt stāstīju par to, kādā veidā to varētu darīt. Lielas paldies! Pēdējo jautājumu no IMCO komitejas uzdos mūsu komitejas priekšēdā vietnieks Luis Grehs, lūdzu. Jā, paldies priekšēdātāji! Godātais Borgkungs, ne visas parlamentu komitejas un visi jautājumi būs tik sarežģīti. Kā jūs domājat, kā jūs varēsiet ievērot holistisku pieeju attiecībā uz patērētājiem tiesībām? Mēs no pieredzes zinām, ka šis portfelis atrodas vairāk komisāru pārziņā, un tas vienmēr šo situāciju padarīs ļoti sarežģītu piemērs ir tas, ko pieminēja šeit kāds no kolēģiem jau attiecībā uz kolektīvo prasību iesniegšanu tiesā. Pavisam nesen mēs piedāvājām tiesību pakotni par finanšu instrumentiem. Kādus pasākumus jūs gatavojaties ieviest ar mērķi ļaut visiem pilsoņiem piedalīties šo te kolektīvo prasību iesniegšanā attiecībā uz finanšu instrumentiem. Tālāk par pamatiesību hartu. Vai mēs pareizi jūs sapratām, ka jūsu darbs pilnībā, pilnībā pamatosies uz eh, šo te pamatiesību hartu? Jā, paldies, es labprāt atbildēšu savā dzimtajā valodā, jo tad es galīgi būtu nepatriotisks, ja atbildētu kādā svešvalodā, ja man uzdots jautājums maltiešu valodā. Gribu pateikties par šo jautājumu, Greha kungs. Es labi apzinos to, ka jūs esat ļoti strādīgs cilvēks, jūs esat referents šajā parlamentā jautājumos par ADR, kas būtiski mainīs situāciju Eiropas Savienībā, ja tas tiks pieņemts. Esmu jau daudz runājis par kolektīvo prasību iesniegšanu tiesā. Es personiski esmu par šādu iespēju. Es apzinos, ka vairums dalību valstu arī to atbalsta. Taču man ir jāstrādā kopā ar citiem komisāriem. Es neesmu šeit viens. Jūs kritizējāt to, ka patērētāja aizsardzības jautājums atrodas vairāk komisāru pārziņā. Protams, es to nekādi nevaru apgāst. Ja jūs mani apstiprināsiet šajā amatā, tad es eh, arī būšu viens no tiem, kas nodarbosies ar patērētāju aizsardzību. Šobrīd nevar izteikt savus komentārus par portfeļu sadalījumu. Es, protams, saprotu to atbildības jomu, kas ir Redings kundzei. Es uzskatu, ka mums ir savā starpā jāsadarbojas un jākoordinē savu rīcību, tad, ja mēs sazinamies ar dalību valstīm. Patērētājs sektoram tas ļoti svarīgi. Grehkungs, jūs uzdevāt jautājumu par to, vai es visā pilnībā iesaistīšos pamatiesību hartas īstenošanā. Es esmu sīki izpētījis šo hartu un neredzu tajā nekādus punktus, ko nevarētu atbalstīt. Mums ir jāskatās arī uz Eiropas Savienības tiesas spriedumiem. Man nav nekādu iebilžu vai e, rezervāciju attiecībā pret eh, pamatiesību hartu harta pati par sevi neuzspiež nekādus izņēmumus vai atkāpes. Mūsu tiesības ir vispār Eiropiskas, tās neapstājas pie valstu robežām. Varu pilnīgi godīgi teikt, ka šī harta man ir tuva, mana dzīve vienmēr ir bijusi saistīta ar cīņu pret diskrimināciju Protams, ik viens var kļūdīties un arī kļūdās savas dzīves laikā, taču man jāsaka, ka cilvēktiesību jautājumos un šī te harta par cilvēktiesībām, pamatiesību harta, ir dokuments, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks. Tas man personiski ļoti svarīgs. Paldies! Es gribu pateikties visiem IMCO komitejas deputātiem par to, ka viņi ievēro, ievēroja viņam atvēlēto laiku. Paldies par precīziem jautājumiem. Un tagad došu. Uh, atkal vārdu Grotis kungam. Tagad uh, ceturtais uh, saruna rauns. Jautājuma rauns. Jautājums uzdos uh, lauksaimniecības komitejas uh, deputāti. Pieci īsi jautājumi, proti 50 sekundes jautājumam, 2 minūtes atbildē. Un pirmais jautājumu uzdos Alberts Dess. Lūdzu. Jā, paldies priekšstādātāji kungs, doktor Borga kungs, un uzdošu pavisam vienkārši jautājumu. 18. oktobrī 2010. gadā Eiropas parlaments pieņēma lēmumu, kas ir sekojoši. Eiropas parlaments eh, prasa, lai lauksaimniecības politika es tiktu atļauta tikai tad, kad tie ievēro Eiropas standartus patērētāju aizsardzības, vidas aizsardzības uh, un sociālo um, minimālo standartu jomā kā jūs rīkoties, rīkosieties, lai šis lēmums, ko pieņēma ar 535 balsu vairākumu, lai tas tiktu arī jā, īstenots. Paldies, Borga kungs. Šajā jautājumā man nav divu domu. Būtu netaisnīgi pievērt acis uz tiem importu produktiem, kas neatbilst mūsu drošības standartiem un uzlikt sodus mūsu pašražotājiem. Es zinu, ka tas ir ļoti delikāts un pretrunīgs jautājums. Es saprotu, kādēļ tas ir tik delikāts. Mēs rīku darbojamies iekšējā tirgu, kurā ir 500 miljoni patērētāju, un mēs nedrīkstam diskriminēt Eiropas eh, zemniekus. Produktu drošība ir svarīga. Daudz no šiem produktiem ir lauksaimnieciskie produkti. Mums, mūsu rīcībā ir instrumenti, kas var palīdzēt uz, palīdzēt ieviest šos, tu, šos te produktus. FAO, piemēram, ir inspektoru grupa, kas inspicē ne tikai Eiropas Savienības preces, bet veic inspekcijas arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Viņi brauc, piemēram, uz Argentīnu, Brazīliju, uz citām valstīm, inspicēt produktu ražošanu. Viņi cenšas pēc iespējas nodrošināt to, lai tas, kas ienāk šajā 5 miljonu patērētāju tirgu, atbilstu tiem standartiem, kurus mēs kā obligātus esam izvirzījuši saviem zemniekiem. Vai mēs varam uzlabot šī tiesība akta uh, Eh, darbību. Jā, mēs varam, mums ir arī uh, tiesība akti par dažādām kontrolēm attiecībā uz pārtiks precēm un lobbarību. Bez tam ir arī tirdzniecības nolīguma, ko Eiropas Savienība parakstīs ar citām valstīm. Zinu, ka Krievi ir iestājusies PTO, ir gan daži pretrunīgi jautājumi attiecībā uz to, kas ir svarīgi un kas eh, nav svarīgi, ko mēs nevaram eksportēt tehnisku iemeslu dēļ. Nekad šos noteikumus nedrīkstētu izmantot tīri protekcioniskiem mērķiem. Tāpat laikā mums ir jāuzstāj, ka citām valstīm ir jāpild savas saistības, ko tās uzņēmušās iestājoties PTO. Es no savas puses uzstāšu, lai šīs saistības tiks pildīts. Paldies! Luis Kopulis Santos, lūdzu, nākamais runātājs. Muito obrigado, senhor comissário. Como sabe... Paldies, komisāra kandidāta. Jūs noteikti zināt, ka pirms kādiem desmit gadiem Eiropas Savienībai bija ļoti nopietna sabiedrības veselības problēma - trako govju slimība. Tika tiesā, tika izmantot ļoti liela naudas līdzekļa, lai tiktu galā ar šo problēmu. Pirmais uh, solis bija kālu miltu aizliekšana dzīvnieku barībā, jo tik uzskatīts, ka tas ir eh, šīs problēmas cēlonis. Mēs mēģinājām atgremotājs padarīt par gaļādājiem. Vēlāko laikā tika aizliegts šos te kaulu milts izmantot arī negremotājiem. Mēs sastapāmies arī ar slimības izplatību starp dažādām zemnieku saimniecībām. Mēs redzējām, ka ir nepieciešams uh, uzlabot kontrolas sistēmu un informāciju patērētājiem, tā lai viņi nešaubītos par produktu drošību. Gribu dzirdēt jūsu domas par to, ko jūs darīsiet, lai līdzīgas jautājumus risinātu savas darbības laikā. Jā, jā, es esmu iepazinies ar šo problēmu. Zinu cik liels grūtības izraisīja šī te uh, eh, lielo psukļveida encefalopātijas izplatība Eiropas Savienībā. Radās milzīgas ekonomiskas problēmas tajās valstīs, kuras skāra šī slimība. Tika pieņemti daži radikāli pasākumi, kuru mērķis bija samazināt proteīnu klātbūtni lobarībā. Un te runājam par tiem dzīvniekiem, kas eh, dabi, dabiski ir atgremotāji, nevis gaļādāji. Es saprotu, ka ir cilvēki, kuri saka, kādēļ tagad šis aizliegums nevarētu tikt atcelts. Tā lai vismaz tie lopiņi, kas var ēst gaļu, varētu atkal saņemt vairāk proteīnu savā ēdienkartē. Es gan saprotu arī to, cik grūti būtu atcelt šo te aizliegumu un eh, piedāvāt jaukto barību tiem dzīvniekiem, kas neatgaļ atgremotājiem. Un tādēļ šeit es gribētu būt īpaši piesardzīgs. BSC atgadījumu skaits ir būtiski samazinājies šo gadu laikā, un tas ir pateicoties mūsu ieviestajiem pasākumiem. Es ierosinu atkal atgriezties pie šī jautājuma par to, vai vajadzētu mums liberālāk izturēties pret šo te aizliegumu un pētīt, vai tas varētu novest pie jaunas BSC izplatības, kas mums nevienam nav vajadzīga jo mēs vēlamies, lai mūsu pārtikas produkti būtu ārkārtīgi droši. Tāds ir tātad mans viedoklis. Es uzskatu, ka šajos jautājumos mums jābūt ir ļoti piesardzīgiem. Paldies, Džordžs Lājens, nākamais runātājs. Labvakar, doktor Borg. Dzīvnieku labturība ir ļoti būtiska tēma jūsu portfelī. It īpaši dzīvnieku labturību transportēšanas laikā jūs priekšgājēji struktūrētajā dialogā teica, ka viņš neatbalsta ideju, ka tiktu aizliegta dzīvnieku transportēšana uz lopkautuvēm tālāk nekā 8 stundu ceļojuma garumā. Vai jūs varat apstiprināt, ka jūs tam piekrītat, ka jūsu viedoklis ir tāds pats? Borga kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, pirmkārt Jāsaka, ka es augstu vērtēju jūsu ieguldījumu šī jautājuma risināšanā. Reizēm dzīvnieku labturība tiek uzskatīta par otršķirīgu jautājumu, par mazsvarīgu jautājumu, kas patiesībā rada šķēršļus dažādu jomu attīstībai. It īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos parādās šādi viedokļi. Uh, jo tad visi argumenti ir tādi, ka mums ir jābūt pragmatiskiem un utilitāriem savā rīcībā. Es būšu ļoti atklāts. Nesolīšu to, ko es nespēju sasniegt, bet varu solīt divas lietas šajā jomā. Pirmkārt, patreizējās regulas attiecībā uz dzīvnieku transportēšanu netiek pietiekami labi ievērotas. Tam ir pierādījumi Es, piemēram, neesmu dzirdējis, ka būtu uzsākta pārkāpuma procedūra pret kādu no dalību valstīm. Tādēļ, kā dzīvnieki tiek transportēti pretrunā ar patreizējiem tiesību aktiem. Nemaz jau nerunāsim par nākotnes tendencēm. Protams, mēs varam darīt lietas labāk. Kādēļ mēs nevarētu ieviest navigācijas sistēmu dzīvnieku transporta līdzekļiem? Tas ļaut mums viegli pārbaudīt, vai šie noteikumi attiecībā uz ceļošanas garumu tiek ievērot vai netiek ievērot. Otrakārt. Vai dzīvnieku labturības tiesību aktos Un es šeit gribu teikt, ka ir priekšlikums izstrādāt ietvar aktu, ietvar tiesību aktu attiecībā uz dzīvnieku labturību. Pie tā jau tiek strādāts. Vai šajā plašajā tiešība aktā vajadzētu vēlreiz atvērt jautājumu par to, vai patreizējie noteikumi ir pietiekami? Jeb varbūt ir jāizvēlas cita pieeja un jāskatās, vai tie ir ieviešami. Ja jums ir papildi jautājums, tad es atbildēšu arī uz to. Nē, šī ir īsā procedūra. Hoislinkungs nākamais jautātājs. Bok, äh, Sie haben sich für. Borga kungs, jūs atbalstījāt uh, to, lai Eiropa būtu labākā uh, valsts pasaulē patērētāju aizsardzībā. Tad jūs noteikti atbalstīsiet arī uh, soļus pret trešajām valstīm. Un otrs jautājums. Uh, EFSA tiek kritizēta jo ir labi ietekme, necārskatāma uh, darbība un ģenētiski modificēto uh, produktu vērtējumu apšauba. Vai jūs izskatīsiet jautājumu EFSA uh, par GMO? Un tik ilgi, kamēr atļaujas uh, ES netiek uh, par jaunu izsniegts uh, Vai jūs uh, atbalstīsiet uh, ģēmo um, izmantošanas moratoriju lauksaimniecībā? On the unauthorized uh, GMO level. Par uh, ģēmo, kas ir atļauti. Tātad tas attiec arī uz pārtiku un jautājums par to, vai to attiecināt arī uz dzīvnieku barību un citām lietām. Uh, Tas ir ļoti apšaubams jautājums. Vai man ir jāpaļaujas uz EFSU vai nē? Pirmkārt, tā pastāv zināmam mērķim, lai nodrošinātu uh, zinātniskos padomus, kas būtu uzticami. Un uh, ka arī šai iestādē jābūt neatkarīgai. Es pie tā strādāšu, bet es eh, nekādā gadījumā neatteikšos no savajiem pienākumiem, jo tā nav EFSA, kas sniedz atļauju, bet pati komisija. Tātad eh, es neizmantošu EFSU mērķim, kas uh, tai nav paredzēts, tai ir tikai jāsniedz zinātnisks pamatojums, konsultācija, un uh, komisija lems, vai tiks atļautas uh, uh, kaut kādas vielas. Un man atbild uz jūsu jautājumu ir tāda, ka es nebūšu EFSA vergs, bet es arī neignorēšu, ko EFSA saka par ģēmo. Es zinu, cik jūtīgs ir šis jautājums. Es zinu, cik pretrunīgi ir viedokļi. Es zinu, cik ērti eh, padomēji ir šo jautājumu atstāt komisijas ziņā un nevirzīt uz priekšu nekādus priekšlikumus, pat ne subsidaritātes piemērošanu. Uh, proti, ka katra valsts varētu atļaut ģēmo audzēšanu savā valstī vai neatļaut, uh, izņemot uh, veselības un vīdas jautājumus, jo tie ir komisijas uh, ziņā. Lielas paldies! Un pēdējais uh, ir Džēns Nikolsons. 50 sekundes, lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji, komisāra kandidāta kungs, par līdzīgu jautājumu Gribētu jums pajautāt, jo mums Eiropā ir uh, uh, vajadzīgs uh, sojas un citi materiāli dzīvnieku barībai, galvenokārt no Dienvidamerikas un ASV tas tiek importēts. Un kāds ir jūsu viedoklis par GMO importu Eiropas Savienībā? Uh, jo mums ir vajadzīga efektīvāka licencēšanas sistēma Eiropas Savienībā, lai risinātu problēmas, kas uh, ir saistītas ar augstajām dzīvnieku barības uh, cenām. Uh, tas ir jārisina. Barga kungs, lūdzu. Jā, es zinu, cik jūtīgs ir šis jautājums. Un es zinu arī visu par marķēšanu attiecībā uh, uz to, ka ir zināms GMO sastāvs virs zināmas liekšņa 0,9%. Tie ir, jā, nu šeit ir vajadzīgi kāds zinātnes kritērija. Kas attiecas uz pašu audzēšanu? Es zinu, ka ir savā līnziņojums, kas man ir eh, jāņem vērā. Tas šobrīd uh, tiek eh, vērtēts arī EFSA. Bet par importiem es gribētu ievērot šodien spēkā esošos noteikumus, ja nu vien EFSA uh, paudīs atšķirīgu viedokli, tad man pašam būs jālēmi, vai izsniegt atļauju. Es zinu, ka ir eh, miljoniem hektāru ārpus Eiropas Savienības, kuros tiek audzēti ģēmo produkti. Es zinu, ka arī šis parlaments ir uh, ļoti pret šo jautājumu. Un tāpēc uh, būtu bezatbildīgi man neņemt vērā visus viedokļus, taiskaitā arī Eiropas parlamenta viedokļus. Es uh, ievērošu to, ko sauc par piesardzības principu, piemērojot to saprātīgā veidā, proti uh, lietās, kurās nav skaidru zinātnisku atziņu un piedāvājumu mums vajadzētu drīzāk solīti iepalikt nekā iet pa priekšu. Paldies! Paldies, Borga kungs! Tagad uh, ir ceturtā jautājuma kārta noslēgusies. Kolēģu jautājumi no lauksainicības komitejas ir uzdoti, un tagad uh, galīgais uh, jautājuma rauns ir deviņi kolēģi, kas uzdos jautājumus. Vispirms trīs garie jautājumi, piecas minūtes katram jautājumam, kur var uzdot arī papildu jautājumu pirmajam jautājumam, un tad būs vēl seši īsie jautājumi. Un tagad vārds uh, gariem jautājumam. Otro reizi izteiksies Marina Janukudakis, lūdzu. Paldies! Mēs runājām par Eiropas Savienības budžetu, un man ir prieks, ka jūs nesat pret saprātīgiem samazinājumiem. Uh, To prasa man vēlētāji. Mēs runājām arī par ES aģentūrām, un man ir prieks, eh, kāda ir jūsu nostāja par interešu konfliktu, un es ceru, ka jūsu darbs klubā eh, nebūs pretrunā ar komisāru amatu, ja jūs apstiprinās. Bet kādi konkrēti plāni jums ir risinot interešu konfliktu? Uh, par um, um, sliktu pārvaldību un sliktu revīziju Eiropas Savienības aģentūrās. Un runājot par um, labāku rezultātu panākšanu, ja jūs runājat par uh, aģentūrām, vai jūs piedāvāsiet uh, saprātīgus uh, samazinājumus uh, budžetiem? Uh, Jana Kudakis kundze, nu ļoti labi, ka jūs uzdodat vēl kādu jautājumu, bet nu varētu pievērsties tomēr mūsu uh, Uh, kompetencēm. Es nezinu, vai uh, komisāra kandidāta kungs vispār grib atbildēt uz to, jo tas nav jautājums, kas ir mūsu kompetencē. Lūdzu, komisāra kandidāta kungs, jūsu izvēle tā ir. Thing, es pateikšu vienu lietu. Pirmkārt, es uh, atceros par šo klubu. Es neesmu pats muzikants, es nekādu muzikas instrumentu nespēlēju, tikai viņus atbalstu. Un es līdz ar to nedomāju, ka tas varētu konfliktēt ar uh, darbu uh, kā veselības un patērētāju aizsardzības komisāram. Ja būs kaut minimāls uh, iemesls, ka tas tā varētu būt, es ceru, ka biedri sapratīs, ja es atkāpšos no šī goda biedra amata. Bet nu es nedomāju, ka tik tālu nonāks. Runājot par saprātīgiem samazinājumiem. Uh, Nu, problēma ir, kas tad ir saprātīgs un kuras jomas tad uh, būtu tās, kurām nāksies ciest, saņemt mazāk finansējumu, jo ir runa par veselību. Ja tiek uh, veikt šie samazinājumi patvaļīgā veidā, tad parasti cilvēki, uh, kas cieši, ir tie, kas ir vājākie vai vājākos, ap, sliktākos apstākļos dzīvo vai ir vecāki. Tātad mums būtu jāveic samazinājumi, nesamazinot eh, veselības standārts un aprūpas standārts. Mums ir e-veselība, e, mums ir e-veselības rezultātu tabulas, tīklojumi, un uh, cilvēkus var ārstēt savās mājās, ir dažādas iniciatīvas, inovācijas, kuras var izmantot. Piemēram, esmu informēts, ka uh, liels skaits patentētu medikamentu drīz kļūs par uh, bezpatentu medikamentiem, un tas samazinās izdevumus par zālēm. Par interešu konfliktiem es jau teicu, ka rekomendācijas, ko sniedza revizijas palāta par šīm divām aģentūrām, kas būtu manā portfelī, tās nav Sanko sastāvdaļa, jo tās ir neatkarīgas, un tomēr uh, to mēs ieviesīsim, bet es konsultēšos arī ar citiem komisāriem, lai paraudzītos, vai nevarētu panākt uh, vienotas noteikums visām neatkarīgajām aģentūrām Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Varbūt būtu iespējams trokšņa līmeni zālē nedaudz uh, pazemināt, jo tas ir ļoti sarežģīti cilvēkam, kas sēž manā priekšā, kam jāatbild uz jautājumiem. Ja jums ir kādas sarunas, varbūt varētu tās vēst ārpus Uh, zāles durvīm, bet nevis šeit zālē. Tagad Karš Līters, lūdzu. Ak, ni har redan svarat på frågor om tūba. Paldies. Jau tika uh, runāts par tabaku un dzīvnieku aizsardzību, bet kādas uh, likumdošanas projekts jūs varat īstenot attiecībā uz alkoholu un alkoholu patēriņu, jo pamat problēma ir sekojoša. Ja mēs būsim visi, nu, tādi tiešām ļoti godīgi, tad tā situācija ir tāda. Jūs sakat, ka tā ir uh, nacionāla uh, atbildība, bet uh, savulaika kā ministrs jūs bijāt atbildīgs par to, ka Malta, piemēram, reproduktīvo veselību un uh, dzīvnieku labturību ministru uh, paziņojumā. Uh, svītroju, tāpat arī Pekina plus 15 kontekstā. Un kā komisārs, vai jūs nemēģināsiet visu ES politiku šajā jomā mainīt? Borga kungs, lūdzu. Es Maltā nebiju nekādi iesaistīts uh, HIV Šeit saistības ir skaidrs, mums ir programmas, kas iekļautu cīņu pret HIV aids, līdzīgi kā es jau minēju, tātad profilakse, diagnoze, ārstēšana un stigmatizācijas apkarošana pret HIV pacientiem. Tā ir traģēdija, mums nevajadzētu spēlēties un riskēt ar cilvēku dzīvībām. Manuprāt, tā ir tiešām traģēdija Mans viedoklis šeit ir ļoti skaidrs. Kas attiec uz alkoholu? Tas ir kaut kas, kas eh, tiešām pastāv, tāpat kā pastāv cigaretes. Es to jau minēju, ka tas uh, ir jāievieš mūsu ciņā pret slimībām, jo tā vietā, lai cīnītos pret kādu konkrētu slimību, uh, vajadzētu cīnīties pret riska faktoriem, un es minēju šajā kontekstā arī alkoholu. Protams, tas nenozīmē, ka vajadzētu aizliegt alkoholu, bet jāpaskaidro patērētājiem, kas patērē alkoholu, kādi ir riski, kāda ir bīstamība, jo mēs pat īsti nemaz nezinām, kas notiek uh, uh patērējot alkoholu pārmērīgā veidā. Liels paldies! Jā, lūdzu, protams. Papildu jautājums. Manuprāt, jūs eh, skaidri neatbildējāt uz manu jautājumu par to, vai jūs esat izmantojis savus pilnvars kā ārlietu ministrs Malstā, lai mainītu Eiropas Savienības pozīciju par seksuālo un reproduktīvo veselību. Ir trīs lietas uh, ANO, un kā jūs man varat apliecināt, uh, ka jūs uh, to darīsiet kā Eiropas komisārs, uh, aizstāvēsiet šīs vērtības. Es nekad neesmu uzstājies ANO par šo jautājumu. Esmu jau runājis par citiem jautājumiem, par uh, tuviem austrumiem un vidusjūru un cik svarīgi ir vidusjūras politika, bet kā ārlietu ministrs nekad neesmu runājis par šiem jautājumiem vispār. Tie neietilpst uh, manās pilnvarās. Uh, Esmu ģenerālajā asamblējā piedalījies pagājušais, kad biju uh, ANO, tad uh, neminēju vispār šo tematu. Es uh, runāju kā premjerministra vietnieks un runāju galvenokārt par politiskiem jautājumiem, jo tā ir mana stiprā puse. Protams, mums tagad ir šie jautājumi par veselību un patērētājiem, kas ir ļoti atšķirīgi no uh, ārlietām, un es sāku pierast šiem jautājumiem, pie šiem jautājumiem, un es at, atvainojos, ja neizpratu visas detaļas šajos dosjē. Man bija tikai trīs nedēļas, lai sagatavotos uz šo uzklausīšanu, bet uh, norādiet lūdzu, uh, ja es teicu kaut ko, uh, ko es, par ko es nebiju atbildīgs, jo es to Neatceros. Korina Lepāža. Sī, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bažkungs, es gribētu atgriezties pie jautājuma par OGM un EFSA ekspertīzi. Jāuzdod uh, vienkārši jautājumu. Pirmkārt, šis parlaments pirmajā lasījumā nobalsoja par dokumentu, lai mainītu direktīvu par OGM. Mēs gaidām viedokli ģēmo, mēs gaidām padomus viedokli un būs otrs lasījums un gribam, lai padomu tam arī piekristu. Otrakārt, jūs teicāt, ka jūs ļoti augstu vērtējat EFSA neatkarību. Vai jūs domājat um, ieviest kādus konkrētus pasākumus, lai efektīvi uzlabotu ne tikai tēlu, bet arī šīs organizācijas neatkarību? Un no otras puses, vai jūs pārskatīsiet izvērtēšanas sistēmu, īpaši, kas skar GMO, dažās Eiropas valstīs, dažas valsts ir prasījušas šo pārskatīšanu, un vai jūs esat gatavs pārskatīt direktīvu? Paldies! Borga kungs, lūdzu. Yes, it is important that the person. Yeah. Jā, ir ļoti svarīgi, lai būtu laba, labs tēls un lai labi uztvertu šo aģentūru, bet arī realitātei jābūt labai. Tā nedrīkst būt tikai acu aizmālēšana. Šai aģentūrai jābūt ir neatkarīgai un kā tāda tā arī jāuztver. Tieši tā es saprotu šo jautājumu. Es nebūšu EFSA svarks, lepāžas kundze, par to var runāt pilnīgi skaidri Bet tas nenozīmē, ka es e, nepievērsīšos e, šai aģentūrai ar pilnu nopietnību tad, ja EFSA dod skaidrus padomus un arī pamatotu zinātnisko pamatojumu. Par ģēmo es negribu neko sasteigt. Es, tas nenozīmē, ka es nepieņemšu lēmumus šajā jomā. Jo, ja nepieņems lēmums, tad tam būs kaut kādas sekas, arī juridiskas sekas. Jūs zinat, Eiropas Savienības tiesa piedāvā arī procedūru, tiesas procesu, tad, ja ir rīcības iztrūkums, proti, ja kāds nedarbojas. Ja parādīsies Sēralīnijas ziņojums par audzēšanu, par ģēmo audzēšanu, kuru kritizē ne tikai Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra, bet arī dalību valstis, ja tiek kritizēts tas, kā tiek veikti pētījumi kopumā – Ja es neatrodu nepārprotamu šo te ziņojumu izvērtējumu, tad mēs nevaram nekādus soļus spērkt. Ir nepieciešams EFSAS viedoklis šajā jautājumā. Jūs zinat, kāda ir situācija. Padomu šo lietu atstāja komisijas ziņā, lai komisija pieņem lēmumus. Jo autorizāciju piešķir pats komisārs un nevis EFSA. Šeit, es domāju, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāpieņem pareizie lēmumi. Ja pieņemsim nepareizos lēmumus, tad tiem būs ļoti nepatīkamas sekas. Kaut kādā brīdī lēmums būs jāpieņem. Paldies! Lepāžas kundze, papildu jautājums. Barkungs, papildu jautājums. Vai jūs uh, pieprasīsiet par GMO indīguma uh, uh, izvērtējumu ilgtermiņā, jo liekas, ka tāda nav. Diemžēl es nesapratu šo te jautājumu. Jūs gribējāt zināt? Jā, lūdzu, atkārtojiet jautājumu. Es atkārtoju, vai jūs pieprasīsiet pētījums par ilgtermiņa indīgumu, lai zinātu, kāda ir ietekme uz veselību, jeb jūs balsi, balstīsieties uz pētījumiem, kas ir veikti īsā termiņā, proti 90 dienu laikā. Tas ir ļoti nozīmīgi. Borga kungs, lūdzu. Lepāžas kunda. Jūs zināt, ka komisija centās uzspiest obligātās 90 dienas, tad arī nevarēja vienoties par to. Lai palielinātu šo termiņu, jūs varat iedomāties, cik milzīgas grūtības būs. Es vienmēr vadīšos pēc zinātnisko skām liecībām un arī piesardzības principu ievērošu saprāt robežos, jo tad, ja rodas kādas šaubas, tad jautājums jānodod atpakaļ izskatīšanai. Ja EFSA gribēs atkāpties no 90 dienu noteikuma dzīvnieku testēšanā par labu ilgākam testēšanas periodam, nu, tad pirms tām ir nepieciešami zinātniskie pētījumi, uz kur pamata notiek šīs pārmaiņas. Esmu pārliecināts, ka EFSA, ja tā justu, ka tas ir pareizi, tad viņi mainītu šīs metodas, jo tā ir neatkarīga aģentūra. Tā nevar ļaut komisijai sev uzspiest kaut kāds parametrs. Paldies! Paldies! Tagad uh, vēl uh, seši runātāji no vidas uh, komitejas. Un tagad atkal būs īso jautājumu procedūra, proti 50 sekundes jautājums, divas minūtes atbilde. Un pirmā jautājuma uzdos Jolanta Hībnere. So, dziękuję panu za bezčasovā atpavību. Lielas paldies komisāru kandidātam, lielas paldies par tām atbildēm, ko sniedzāt līdz šim. Man ir pavisam īsts jautājums. Šobrīd notiek vakcinācija pret gripu sabiedrībā. Ir plānotas vakcinēšanas kampaņas arī nākamajos gados. Kā jūs redzat savu lomu vakcīnu tirgus stabilizācijā, tā lai tiktu izsniegts pozitīvas rekomendācijas tikai tiem vakcīnu ražotājiem, kuru vakcīnas ir testētas un ir drošas patērētājiem? Bez tām gribu pieminēt paniku, kas izcēlās pavisam nesen vakcinācijas jautājumā. Vai jūs uzskatāt, ka tā var atkārtoties nākotnē un kā jūs reaģētu uz to? Ak, Esam ietaupījuši nedaudz laika, bet lūdzu tagad uh, atbildi. Nē, mēs nevaram dzīvot bez vakcinācijas. Protams, ka ir nepieciešama šī imunizācijas kampaņa. Ir jāizanalizē visi zinātniskie pētījumi. Un tie jāizmanto drošas vakcinācijas piedāvāšanai. Reizēm jācīnās arī ar aizspriedumiem pret vakcināciju, jo vakcinēšana neapšaubām var e, glābt dzīvību. Man īpaši satrauc reizēm tas, kad radās veselības apdraudējumi pagātnē. Mēs, kā Eiropas Savienība, nereaģējām vienoti. Katra dalībvalsts domāja, ka var cīnīties viena pati. Uh, Līdz beigām, beigās sapratām, ka arī pat subsidaritātes princips paredz, ka ja valsts nevar tikt galā ar kādu jautājumu, tad Eiropas komisija un centrs var iejaukties, lai aizstāvētu šo 500 miljonu iedzīvotāju veselību. Jūs pieminējat šo konkrēto vakcinācijas tēmu. Pat arī šajā jautājumā veselības apdraudējuma direktīvā par kuru šobrīd parlamentā notiek debates un kas cerams uh, arī turpināsies un vainagāsies panākumiem, tad šajā direktīvā ir nepieciešams to pieminēt. Mums jāatrod juridiskā bāze, kas ļautu rast kopīgu vakcīnu pasūtīšanas sistēmu un iepirkuma sistēmu, tā lai nebūtu tā kā iepriekšējo reizi ka dažām valstīm bija vairāk vakcīnu nekā nepieciešams, citām valstīm savukārt pietrūka. Un tad, nu, parādās iespējas spekulācijai. Katru reizi, kad parādās šāda te slimības epidēmija, spekulantiem ir zelta bedra. Es atceros, ka dažām dalību valstīm bija problēmas, arī manā valstī. Dažās bija vienkārši fantastisks vakcīnu cenas, kas bija jāmaksā dalību valstīm. Kopīgais iepirkums varētu to novērst un tāpat varētu ievest arī solidaritāti. Paldies! Paldies tagad, Gardīnī kundze! Paldies! Tik atgādināts, ka produktu nu, viltojumi kaitē patērētājiem. Tas ir uh, redzams īpaši krīzes laikā, ja mēs runājam par pārtiks produktu vai medicīnas iekārtu viltojumu, tad mēs runājam arī par drošību. Neskatoties uz uh, visu Itālijā, ir tā, ka 24 miljonu kilogramu viltotu pārtiks produktu ir uh, um, konfiscēti um, daudz miljonu eiro vērtībā. Ko jūs um, darīsiet, uh, lai apkarotu šo uh, fenomenu? Paldies, tagad Bargungs. Grazie, signora Cardini, ko, conosco. Paldies, Gardīnī kundze. Jā, es uh, zinu, ka tāda problēma ir. Tā ir problēma, kas uh, ir saistīta ar negodīgu konkurenci jo tie, kas eh, ievēro eh, līkumu, tos pēc tam arī vēl diskriminē un eh, labam gūst tie, kas neievēro likumu. Un es zinu arī, ka ir problēmas mums ir tomēr ļoti striktas pro, pro, uh, kontrolas iespējas, ja mēs runājam par lauksaimniecības produktiem bet tas neatiec uz importu produktiem, produktiem un tādiem, kas nav lauksaimniecības preces. Es neesmu īsti apmierināts ar esošo notikumu un noteikumu ieviešanu, bet tiešām bāžas rājas tas, ka daudz produktu tiek viltoti un dažkārt tie pat ir veselībai kaitīgi. Tos ir konfiscējušas mūsu iestādes, mums ir ciešāk jāsadarbojas ar šīm iestādēm, jo tas ir arī ļoti liels kaitējums ekonomikai atsevišķās valstīs, ar ko saskaramies. Un ja mēs runājam par a, medicīnas a, aprīkojumu, tad a, situācija ir vēl nopietnāka, jo šeit runa iet par cilvēku veselību. Un ir tādi medicīnas uh, uh, aparāti, kas ir saistīti ar augstiem riskiem uh, veselībai, un šeit ir nepieciešams uh, būtisks kontrolas mehānisms, efektīvāks nekā tas, kas ir mūsu, mūsu rīcībā šodien. Bija tādi ļoti uh, smagi pārkāpumi ne lauksaimniecības preču uh, importa preču jomā. Bērniem tika nodarīti uh, būtiski kaitējumi, tas bija pat Eiropas uh, Savienībā Runa iet par medicīnas aprīkojumu un iekārtām. Un uh, ir arī tā, ka uh, pat um, simtiem sieviešu tika nodarīt uh, līdz pat naviejušiem uh, kaitējumiem. Paldies! Nākošā runātāja Vest Vestlandes konce. Borgungs, jūs ļoti tā inteliģenti atbildējāt, jūs norādījāt uz noteikumiem un ka par abortiem lebi dalība valstis un ka jūs pildīsiet to, ko komisija ir lēmusi. Nu, ja nostāja ir tāda, tad, tad nu, jebkuru mēs varētu ievēlēt par komisāru. Komisārs taču ir atbildīgs par nākotnes likuma projektiem. Jūs atkārtojāt aizvien, ka. Kā abortu jautājumu ir dalība valstu kompetence, bet tas skar katru uh, sievieti. Un 70 tūkstoši sieviešu visā pasaulē nomirst, jo nav likumdošanas par abortiem, kas to atļautu. Arī ES ir šādi gadījumi. Kā jūs. Uh, aizstāvēsiet sieviešu reproduktīvo veselību Eiropā, lai situācija uzlabotos. Mēs negribam status quo, mēs gribam, lai situācija uzlabojas. Lūdzu, Borkungs, divas minūtes. Intelligence. Tas nav jautājums par to, vai kāds ir inteliģents vai gudrs. Tas ir jautājums par līgumu ievērošanu. Šajos jautājumos atļaut vai neatļaut zinām praksi ir teikšana dalību valstīm. Es neesmu sarakstījis šos Eiropas Savienības līgumus. Par tiem ir vienojušās visas dalību valstis. Jūs zināt, ka mēs neesam federāla savienība. Mēs esam suverēnu valstu organizācija, kur katrai valstī ir suverenitāte zināmos jautājumos. Atsevišķos jautājumos kompetence piekrīt Eiropas komisijai, citos jautājumos ir uh, kopīgi dalīta tātad kompetence un citur atkal ir dalība valstu kompetence. Nav svarīgi, ko domā es, jūs vai kāds cits. Jautājums ir par līgumiem. Ja es tikšu iecelts komisāra amatā, tad mans dienests nejauksies šādos jautājumos, jo Toms tam nav tiesīgs to darīt. Kāda veida veselības aprūpe ir nepieciešama? Tie ir dalību valstu lēmumi. Mēs nevaram ieviest pārobežu tiesību aktus attiecībā uz veselības aprūpi Un to es nesaku tikai tādēļ, ka piedalos šodien šajā uzklausīšanā. Es esmu izlasījis jautājumus, ko deputāti ir uzdevuši par sensitīviem etiskiem jautājumiem. Komisāru kandidāti vienmēr ir atbildējuši vienādi. Vienmēr viņi ir teikuši, ka šīs lietas izlem dalību valstis. Mums katram ir personiskie uzskati, un pasarg Dievs, lai visiem mums vajadzētu atkal domāt vienādi. Taču ir jāņem vērā līgumi, un es to arī darīšu. Neiejaukšos tajās problēmās, kurās neesmu tiesīgs jaukties. Man nav arī tāda nodoma to darīt. Paldies! Paldies tagad Kanthēns Florence. Jā, nu, doktor Burka, pie uzklausīšanas noslēguma vēlos sveikt jūs par jūsu prezentāciju, atzinīgi to vērtējot, un pāris jautājumu Vidas politikā m, mm, spēkā ir princips par um, izraisītāju atbildību. Un vai veselības aizsardzības jomā jūs domājat, ka nākotnī atbildību mm, varētu uzlikt arī uz tabaks ražotāju pleciem? Un otrs jautājums. Mēs labi sastrādājamies ar jūsu uh, priekšgājēju un kā jūs atbalstīsiet to, uh, lai jūsu priekšgājējiem būtu uh, godīga piekļuva dokumentiem, lai varētu aizstāvēt savu pozīciju. Paldies! Paldies, Karl Heinzam, Frulēnsam, tagad uh, Borg kungs lūdzu. <laughs> Otrs jautājums, Lorenza kungs. Man ir ļoti sarežģīti uz to atbildēt, jo es ievēroju šīs institūcijas likumus un uh, um, attiecīgi arī rīkošos. Jūs sapratīsiet, ka man būtu ļoti apkaunojoši un nebūtu prātīgi teikt kaut ko citu un kaut ko par šo lietu. Esmu jau teicis, un to teicu sākumā, ka uh, ir bijusi atkāpšanās, tas nozīmē, ka amats ir kādam jāieņem, un uh, šie divi jautājumi pilnībā būtu jānošķir viens no otra. Kā jau priekšādātājs to uzsvēra, abi šīs lietas vienu otru neietekmē. Var jums apliecināt, ka manas durvis būs atvērtas, varu runāt ar jums un citiem deputātiem. Uh, par jautājumiem, kas ir manā portfelī, un nevis tāpēc, ka politiski ir ērti tā darīt, bet tāpēc, ka tā ir pareizā rīcība. Esmu bijis parlamentārietis 20 gadus, esmu pieradis pie kontrols, ko īsteno parlaments, bet esmu arī uh, gatavs uh, sadarboties. Mums ir Britu sistēma. Uh, ka, ja ir kāds ministrs, tad viņam ir jābūt arī parlamentārietim. Kāds varbūt kritizē šo sistēmu, bet tas nozīmē, ka šajā sistēmā mums vienmēr ir jābūt gataviem un jāskatās, ko jūs piedāvājat parlamentā ar saviem vēlētājiem. Kas attiecas uz direktīvas uh, tematu, sapratīsiet, ka tas ir kaut kas tāds, ko visi arī uh, gaida, un tas ir ticamības jautājums, jo, ja ir kāds, kas uh, domā, ka tas, kas notika, uh, aizkavēs uh, šo direktīvu, nu tad mums ir jāprāt, kā tas būs. Parlaments un komisija strādās, un es nekādā ziņā nevājināšu tagadējo direktīvas versiju. Paldies! Dagmāra Rotbērend, lūdzu. Paldies, Bārkungs, par dzīvnieku labturību. Divi jautājumi. Pirmkārt, vai jūs man piekrītat, ka pastāvošā likumdošana būtu e, jāievieš bez jebkādām izmaiņām un ka e, pēdējā daļa arī jāievieš nākamgad. Un otrs jautājums par dzīvnieku transportēšanu. Mēs saņēmām no jūsu priekšgājējiem apliecinājumu, ka Uh, transportēšanas laiks tiks pārskatīts un uh, ka mēs saņemsim likumdošanas priekšlikumus, vai jūs varētu mums dot kādu solījumus, ka saņemsim likumdošanas priekšlikumu par dzīvnieku transportēšanu. Paldies! Kā parasti īsi un kodolīgi. Paldies, uh, Raudbērens kundze, par pirmo jautājumu. Par uh, dzīvnieku labturību un kosmētikas likumdošanu. Es jau esmu teicis, ka tas ir tik uh, darbietilvīgs garš process, uh, kamēr likumdošana tiek pieņemta šajā procedūrā, un tam ir arī iemesls, jo tas ir likums, kas uh, būs spēkā ne tikai Vācijā vai Maltā, bet visā kontinentā. Tā tad ir saprātīgi, ka šis process ir tāds garš un sarežģīts, un tad, kad ir pieņemts likums, tad parasti ir pārējais periods, uh, Mēs tad eh, cenšamies kaut ko izgudrot, lai izvairītos no ieviešanas. Es nedomāju, ka tas ir godīgi. Tātad eh, es nedomāju, ka būtu pareizi, tad, kad pienāk laiks ieviešanai, tad kaut kā izvairīties. Es domāju, ka uh, likumdošanas aktam ir jāstājas spēkā, tā kā to ir lēmis parlaments un padome. Mums ir jāvēro, kāda ir aizlieguma ietekme un uh, jāveic ietekmes novērtējumi arī pēc ieviešanas. Un es šeit gribētu pievienot vēl vienu iemeslu. Ja mēs tā nerīkosimies, tad. Uh, Nozars pārstāvi nekad necentīsies atrast uh, alternatīvus veidus, kā uh, uh, testēt uh, produktus. Un uh, ir teiciens, ka radošuma uh, māte ir nepieciešamība angļu valodā. Tātad, uh, ja nekas nav jādara, tad neviens neko nedarīs. Un tāpēc es domāju, ka 2013. gada martā aizliegumam jāstājas spēkā par dzīvnieku transportēšanu. Es esmu pieradis, ka solī atgriežas kā bumerāngs, un es negribu uh, sviest šo bumerāngu, bet es pilnīgi noteikti raudzīšos, ko mēs kopā ar citiem komisāriem varam darīt, uh, lai uzlabotu līdzinējos noteikumus. Es uh, domāju, ka mēs varam uzlabot šos noteikumus. Paldies! Un visbeidzot, uh, Rihards Zēbers. Paldies, priekšsādātāja kungs, Vārga kungs. Es gribu arī uzsvērt, ka jūs ļoti pārliecināši uzstājāties un jūs viennozīmīgi parādījāt, ka jūs strādāsiet balstoties uz Eiropas pamatiesību hartu, un tas parlamentam ir tas būs, būtiskākais. Jūs bijāt jūs politiskās karjeras laikā vidas komisārs, un es gribētu zināt komisāru kolēģijas darbā, tad, kad jautājumi būs par uh, vides aizsardzību. Vai jūs atbalstīsiet uh, vides jautājumus, uh, jo jūs būsiet atbildīgs, nu, būtībā par veselības aizsardzību? Un otrais, kā jūs veidosiet jūsu attiecības ar vides komiteju parlamentā? Vai jūs um, konsultēsieties ar mums pirms kāds dokuments iesniedz? Cik bieži jūs uh, tiksieties ar mums un cik intensīvi jūs uzturēsiet kontaktu uh, ar mums, jo mums tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Zināt to, ka jūs parlamentu ļoti nopietni vērtējat un atbilstat mūsu vēlmēm, ievērojot šo uh, institucionālo ietvaru. Mums šajā jomā nav iniciatīvtiesības. Tātad, vai jūs uzklausīsiet mūs un cik bieži būsiet uh, parlamentā? Zēberkungs, jūs ļoti daudz jautājumus uzdevāt ļoti īsā brīdī. Nu, tagad komisāram divas minūtes uh, laiks atbildēji. Of course, no. Protams, ka neviens saprātīgs cilvēks, kas atrastos manā vietā, uh, neteiktu, nē, es nekonsultēšos ar parlamentu. Bet man jāsaka jums godīgi, es izmantošu savu laiku pēc iespējas vairāk, lai saglabātu šo te saikni ar vienīgo patiesu demokrātisko institūciju Eiropas Savienībā, kas ir tieši cilvēku ievēlēta. Uh, un ka, kuras pilnvaras ir palielinājušās uh, koplām procedūrām pēc Lisbons līguma. Bet gribētu apliecināt katram no jums, gan tiem, kas man piekrīt, gan tiem, kas man nepiekrīt, kas atbalstītu manu iecelšanu, un tiem, kuri vēl vilcinās. Gribu teikt, ka es parlamentā jūtos ļoti labi, jo esmu pats parlamentārietis. Bet es negribu teikt, ka ministri, tehnokrāti, kas nekad nav klauvējuši pie vēlētāju durvīm un nav uh, bijuši ievēlēti, ka viņi nesaprast cilvēku vēlmes, tas uh, būtu tāpat, uh, kā teikt, ka ginekologs nesaprot, kā var piedzimt bērns, jo viņš pats nav nekad dzemdējis bērnus. Bet es gribu teikt, ka esmu atbildīgs parlamentu priekšā, un parlaments man var kontrolēt. Uh, Un tad tas nozīmē, ka jums ir šīs uh, iespējas, uh, jums tās ir jāizmanto. Un ja jūs tās neizmantojat, tad jūs neko nevarat panākt. Bet ja jūs tiešām uzskatāt, ka uh, jūs esat parlamentārieši, ko cilvēki ir ievēlējuši zināmā mērķim, kā es to ticu, tad tās ir uzreiz citas attiecības ar parlamentu. Es vienmēr saku saviem darbiniekiem Maltā, uh, Uh, nesūdzieties, ka saņemat parlamenta jautājumus, uh, jo jautājumi parasti ir par tām lietām, par kurām uh, kāda ministrija netik labi strādā, un tā, tādējādi var labot kļūdas. Bet, nu, tad, kad, ja jūs man iecelsiet, tad pēc tam jums būs jālem, vai esmu pildījis savus pienākumus pareizi vai nē. Paldies, Borga kungs! Thank you. Nu, mēs esam praktiski noslēguši jautājumu kārtas, un tagad uh, 5 minūtes jums vārds uh, noslēguma piezīmēm. Jūs varat uzstāties arī īsāk, ja gribat. Uh, jūs varat sniegt savus noslēguma vārdus, pēc tam īsi došu vārdu Melkalnam Harboram, un es runāšu noslēgumā. Lūdzu, jums 5 minūtes laiks. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies deputātiem par viņu pieklājību šajā starptautiskajā pieklājības dienā. Manuprāt, mums izveidojas labs dialogs. Jo mēs saprotam, ka nav jau šeit jābūt pārgudram. Man šeit vajadzēja parādīt, kāds es esmu kā cilvēks, nevis demonstrēt savu gudrību. Un lūdzu, ticiet man, kad es jums saku, ka jūs, man nav nekādu noslēpumu, man nav nekādu slēptu plānu vai projektu, es neko no jums neslēpju, esmu tāds, kāds esmu. Un mēģināju atbildēt uz jūsu jautājumiem pēc tīras sirdsapziņas, pēc iespējas izsmaļoši. Atvainojiet mani, ja es kļūdos kaut kur. Piedodiet par to, ka neatbildēju uz dažiem jautājumiem. Uh, ir, protams, uh, tikai ierobežots daudzums lietu, ko var apgūt trīs ne nedēļu laikā. Es sapratu jūsu jautājumu dedzīgumu un entuziasmu. Mēs šeit nerunājam par ļoti vispārīgām lietām, kā tas dažreiz notiek ārlietās. Šeit mēs runājam par ļoti praktiskām lietām. Parlamentārieši visā pasaulē pilda savus pienākumus pēc vislabākās sirdsapziņas, un ja viņi to tā dara, tad viņiem ir tiešais vats ar pilsoņiem. Kādreiz kāds man teica, ka tad, ja piedāvā kādu priekšlikumu, tad tas jau ir smagi izsvērts parlamentā. Mēs esam cilvēki, kas nav bezatbildīgi, jo parlamentārieši pēt, kā tas ietekmēs tautsemniecību. Es piekrītu šim komentāram. Ja jūs man apstiprināsiet šajā amatā, un ja man būs tas gods jums kalpot kā komisāram, tad es vienmēr atcerēšos šo te komentāru, kas man tika izteikts. Tad, kad parlaments kaut ko izlēma, tad tas nav tikai parlaments. Tie ir miljoniem pilsoņi, kas to ir nolēmuši ņemot vērā arī daudz dažādus citus jautājumus, ir pieņemts šis lēmums. Ja es kļūšu par komisāru, tad pirmkārt es gribētu iesniegt ambiciozu priekšlikumu attiecībā uz tabaks izstrādājumu direktīvu, tas notiks jau janvārī. Otrkārt, respektēšu 2013. gada termiņus uh, izmēģinājumu veikšanai ar dzīvniekiem, eh, otrkārt priekšlikumus par klonēšanu iesniegt līdz 2013. gada vidum, un ceturtkārt, tas būs visgrūtākais, bet es centīšos to panākt, proti ieviest, labāk, lielāku uzmanību pievērst tieši tiesību aktu ieviešanai. Es ceru, ka šajā uzklausīšanā uh, Es esmu varējis nodemonstrēt to, ka kopš saviem agrīnajiem uh, politiķa gadiem, 17. gadā Maltā, es vienmēr esmu bijis kaislīgs Eiropas ideja aizstāvis, gan grūtos laikos, gan arī vieglos laikos. Ceru, ka esmu pierādījis, ka es pilnībā rīkojos saskaņā ar galvenajām Eiropas vērtībām, ieskaitot arī nediskriminācijas principu. Es būšu gatavs to darīt arī turpmāk, un es rēķinos ar jūsu atbalstu, un es sagaidu ciešu sadarbību ar parlamentu. Lielas paldies par uzmanību, paldies par jūsu pieklājību, paldies par jūsu laipniem vārdiem, un es ar prieku gaidīšu sadarbību ar jums nākotnē. Thank you very much. Paldies doktoram Borgam. Tagad došu vārdu Malkolmam Hārboram. Es gribu pateikties jums, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlreiz paldies vides komitejai un jums, priekšsēdētāja kungs par to, ka jūs ļāvāt arī manas komitejas locekļiem piedalīties šajā uzklausīšanā, uzņemoties savu lomu. Tas bija ļoti svarīgi, jo mūsu uh, uzdevums ir rūpēties par, rūpēties par patērētājiem, mēs pret to izturamies ļoti nopietni. Atsaukšos uz to, ko uh, Borga kungs teica savā ievadrunā, proti, ka viņš runā par praktisko Eiropu. Es domāju, ka mēs šeit šo pēcpusdienu izrunājam par ļoti daudziem praktiskiem jautājumiem. Borga kungs, jūs uzņematies ļoti liels saistības šajā dialogā šo pēcpusdienu. Ja jūs tiksiet apstiprināts šajā amatā, mēs jums to atgādināsim. Jūs solījāt, ka būs cieši sadarbība ar parlamentu, un parlaments tieši to arī vēlas. Kopumā Priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka šī uzklausīšana bija ļoti veiksmīga, labi organizēta. Tajā mēs pieskārāmies ļoti daudziem jautājumiem, kas skār gan IMCO, gan NV komiteju, bet arī uz citiem jautājumiem mēs paskatījāmies. Lielas paldies par to! Un vēl kāds administratīvas dabas paziņojums. Es gribētu aicināt visus IMCO koordinatorus tikties telpā 6Q2 pulksten 18.15 Tur mēs analizēsim šīs uzklausīšanas gaitu, un tad mēs piedalīsimies pēc tam vīdes komitejas koordinātoru sēdē, kas sāksies pulksten 19.00. Lies paldies par uzmanību, es domāju, ka šī uzklausīšana bija ļoti nopietnas pasākums. Paldies! Liels paldies Melkalmam Hārbaram, un es noslēgumā gribu teikt, ka šī ir veiksmīga diena, ka Jūs šeit, eh, doktor Borg, esat ļoti eh, labi uzstājies. Eh, jums bija maz laika sagatavošanās darbam, mazāk nekā trīs nedēļas. Man liekas, ka jūs atbildējām uz, ja atbildējāt uz visiem jautājumiem. Jūs parādījāt, ka jūs esat profesionāli kompetents, bet arī personīgi. Uh, parādījāt savu personības spēku, jūs to šodien ļoti skaidri parādījāt. Man liekas, ka šodien uh, um, ir skaidrs, ka um, Džona Dali uh, jautājums, un mēs ļoti labi ar viņu esam sastrādājušies, un mēs viņu vienmēr ļoti laipni sveicām, un viņš, viņš tika ļoti cienīts, ka šīs uh, lietas ir viena no otras atdalītas. Un šodien tika runāts par to, ka ir jābūt godīgai uh, pieejai dokumentiem, lai uh, šo nodaļu uh, reiz slēgtu, bet arī, nu, tā godīgi jānoslēdz šī uh, nodaļa. Jūs šodien runājat par daudziem profesionāliem jautājumiem. Mums ir ļoti nozīmīgi, lai, piemēram, tabaks jautājums tiktu risināts. Jūs izteicāt daudz citus solījumus. Mēs mērīsim jūsu darbu pēc um, darītā. Es negribu uh, izvērtēšanu jau tagad veikt, nu noteikti nē. Uh, jūs uh, būsiet komisārs un pārstāvēsiet 500 miljonus iedzīvotāju. Uh, Un um, tas dārgākais, kas ir šiem cilvēkiem, ir viņu veselība. Tā ir ļoti, ļoti jūtīga loma. Jums piekristu ļoti liela atbildība, tādēļ uh, gribu teikt um, sirsnīgi paldies par uh, godīgo uzklausīšanu, kāda šodien bija, arī par pieklājības uh, ievērošanu uh, pasaules pieklājības dienā. Uz to jau vairāk kārt šodien norādījām. Un noslēgumā gribu teikt uh, paldies! Un gribu pateikties 15 dažādiem dienestiem, kas pavisam īsi ir radīju, īsā laikā ir radījuši ietvaru un organizējuši šo uzklausīšanu, un tas arī ir augsti jāvērtē. Un gribu arī vēl paziņot, ka vides komitejas koordinātori tie, kas pulkstens 19.202, proti šeit, lai veiktu izvērtējumu, nedaudz atpūtieties un Lai jums uh, jauks vakars tiem, kam vakars sāks jau tagad. Paldies! Thank you very much.